Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, could, uh... Labrīt, dāmas un kungi. Lūdzu, ieņemiet vietas un varēsim sākt mūsu otro sanāksmi šonadēļ. Un tad es ar prieku šeit sveicu Mario Monti, profesoru, kurš ir ieradies otro reizi pie mums, lai padalītos dažās idejās uh, Viņš e, strādā īpašajā ziņojumā par e, vienoto tirgu. Mums jau ir bijusi e, ļoti interesanta viedokļa apmaiņa ar viņu iepriekš, un zinu, ka viņš ļoti ieinteresēti vēlas piedalīties jaunajā viedokļa apmaiņā, un mēs ceram, ka būs ļoti daudz jaunu interesantu ideju viņa gatavotajā ziņojumā. Un šodien viņš ir šeit arī, lai uzklausītu mūsu referentu Lui Greku, kurš tad sāks šodienas diskusijas ar prezentāciju par viņu ļoti interesanto ziņojumu. Tātad formāts būs tāds, ka būs pirmā viedokļa apmaiņa ar ēnu referentiem, tālāk būs desmitos balsojums Tajā laikā profesors Monti, protams, varēs iedzert kafiju, un tad pulkstens 11. profesors uzstāsies pats, un pēc tam būs apvienot diskusiju gan par Luija Greka ziņojumu, gan ar profesoru. Tā kā, principā, visa šodienas rīta daļa ir vērsta uz diskusijām par vienotā tirgus nākotni uh, un vienoto tirgu uh, patērētājiem un iedzīvotājiem. Tātad tas ir tas, kas mums ir plānots šodienai, un pirms mēs ķeramies pie tā, ir vēl viena informācijas ziņa. Es domāju, ka lielākā daļa no kolēģiem jau ir informēti par to, ka mēs pilnīgi pamatoti šobrīd esam spiesti skatīt, vai referentiem ir jāturpina Eh, strādāt pie būtiskākiem tematiem un arī jāiekļauj savās, eh, savos ziņojumos rezultāts no pirmā lasījuma debatēm. Vaiskevers kundze, eh, tas pirmkārt jau jāsaka ir par atsevišķiem metroloģiskiem instrumentiem, un viņa ieradās vakar pie koordinatoriem, lai skaidrot, ka viņas prāti ir uh, pamatoti, tu, turpināt diskusijas pirmo lasījumu, tā kā es vēlējos uh, oficiāli arī paziņot, ka tik tiešām visiem ir iespējams uzklausīt viņas sakāmo. Un tad, es domāju, mums vienkārši jā, jāapstiprina, ka mēs visi varam turpināt. Bet tagad došu vārdu Vaisgabers kundzei. E, paldies priekšsēdētāji. Arī es uzskatu, ka Eh, šī tehniskā ziņojuma gadījumā, kā jau vakar tika norādīts, eh, mums eh, mēs varētu veidot tādu neformālu trialogu, un kā jau referents ir, ir rīkojies līdz šim, ir, ir bijuši dažādi pagaidu posmu ziņojumi un uh, tā tālāk. Un uh, varētu šīs sarunas uh, noslēgt ar, ar neformālu trilogu. Un es ieteiktu tātad uh, šo procedūru izvēlēties sarunās un uh, vakar uh, koordinatoru sanāksmē mēs uh, saņēmām akceptu šai procedūrai un tāpēc šorīt. Uh, Astoņos jau daudziem uh, nācās atteikties no brokastīm vai piecelties uh, agrāk, uh, lai varētu apspriesties ēnu referenti un vienotos, vienoties par turpmāko procedūru. Arī Gebhārds kundze un Millers piedalījās. Un attiecībā uz atteikšanos no direktīvas Un mēs eh, cerams varēsim nākt klajā ar priekšlikumu, un tāpēc es labprāt komitejai ierosinātu šādu procesu, jo tas ir diezgan tehnisks dosjē, un es eh, ceru uz konstruktīvu darbu no visu ieinteresēto pušu puses. Uh, Abi paldies, Gebrats Runze. Um, uh, Jā, paldies. Arī es vēlētos eh, pateikties par eh, sadarbību. Mm. Un es gribētu atkal šeit atkārtoties nedaudz pirms mēs pieņemam lēmumu. Eh, vakar pēcpusdienā es jau to teicu koordinatoru sanāksmē, jo tas manai frakcijai ir ļoti svarīgi. Proti, mēs tagad esam gatavi izņēmumu kārtā uh, pieņemt to, ka uh, lēmums tiek pieņemts jau pirmajā lasījumā. Tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par precedenta gadījumu, jo mana frakcija domā, ka normāli uh, vajadzētu pieturēties divu lasījumu procedūrai, jo tas nodrošina likumdošanas uh, procesu mūsu iedzīvotājiem. Uh, Bet eh, tā kā tas ir ļoti tehnisks ziņojums un eh, tā kā parlamentā ir panākts liels, eh, liela vienprātība un arī liela vienprātība starp parlamentu un padomi, un, un nav nekādu tādu ļoti dziļu problēmu, mana frakcija ir gatava izņēmuma kārtā pieturēties pie šīs procedūras. Um, then... Jā, vai es tad varu saprast to, kā apstiprinājumu šādai nostājai un trialogs pirmais no tiem tātad būs šodien pulksten vienos. Tā cerams, ka neviens dēļ tā nenokavēs pusdienas, bet nu tā mums būs jāstrādā. Labi, otra lieta. Mums ir bijusi ļoti um, plaša diskusija vakara koordinātoru sanāksmē. Es vienkārši vēlējos uzsvērt dažas no lietām, ko mēs paveicām. Pirmkārt, komisija sagatavos atzinumu lūgumrakstu komitejai. Tātad tas ir saistībā ar lūgumrakstu. Austrālijas savvaļas labas aizsardzības eh, fonda lūgumraksts un Alde grupa šeit piedalīsies eh, atzinuma sagatavošanā. Tālāk arī par standart, eh, standartizāciju Eiropā 21. jūnijā, 23. jūnijā, eh, tātad par standartizācijas nākotnē Eiropā. Un mēs esam sākuši arī plānošanas darbu pie semināra, kas būs orientēts uz vienotā tirgus nākotni. Uh, Tātad, gatavojoties eh, ieplānotajam eh, vienotā tirgus fórumam, kas 2011. gadā varētu būt organizēts. Eh, līdz ar to tas būs saistīts ar tām trim rezolūcijām, kas ir paredzēts Strasbūrā par patērētāju tirgu, iekšējo tirgu un solvitu. Tā būtu tāda reakcija uz šīm rezolūcijām. Vēl ir vairākas lietas, kuras mēs izskatījām. Es ceru, ka uh, eh, koordinatoru uh, eh, ziņojumā tad tas būs iekļauts visu, jūs varēsiet iepazīties. Tad nu, ķersimies pie šodien paredzētajām lietām un man tiešām priekš vēlreiz eh, sveikt mūsu priekšsēdētāju vietnieku Greku, kuram bija ļoti sarežģīts un uh, Ziņojums jāsastāda vienota tirgus nodrošināšana patērētājiem un iedzīvotājiem. Un tad tālāk došu vārdu pēc tam ēnu referentiem - Kareskungs, Rošforkungs, Kamfērkungs, es pats arī un Dionkungs. Savienīgi kundze gan nav, bet acim redzot tālāk tad redzu Bromtas kundze ir šeit, jā. Ja. Tātad sveicu arī uh, Eiropas komisijas pārstāvi, kas, protams, arī varēs pēc ēnu referentiem izteikties labi. Tagad tad sāksim diskusiju, dod vārdu Līgrekam. Paldies priekšsarētāji. Vispirms vēlos eh, sveikt šeit profesoru Monti, kurš ir ieradies šeit uz viedokļu apmaiņu par vienotā tirgus nodrošināšanu un eh, Monti kungam uh, Eh, komisijas priekšsēdētājs Barozu ir uzte, uzticējis eh, nu, eh, sagatavot ziņojumu par vienotā tirgus atdzīvināšanu, tā varētu teikt. Un Es savā ziņojumā vēlējos pats paust viedokli par vienoto tirgu un cerams, ka tādējādi arī sniegt ieguldījumu Montikunga darbā. Ziņojuma mērķis bija nodrošināt ieskatu vienotā tirgus pagātnē, tagadnē un nākotnē tieši saistībā ar patērētājiem un iedzīvotājiem. Kopš 92. gada vienotājiem tirgus ir eh, pārdzīvojis trīs paplašināšanās kārtas, eh, arī ar Ķīnas un Indijas aktīvu līdzdalību ir saskāries, un šobrīd saskarās ar faktoriem, kas apdraud vienotā tirgus integrāciju. Tieši uz šādu notikumu fona es sagatavoju savu ziņojumu. Pamatā man ziņojuma mērķis ir apskatīt vienoto tirgu no makro perspektīvas, skatot tirgu kā vienotu projektu. Ņemot vērā 2012. gada ietvaru, stratēģija Eiropa 2020, kā arī pašreizējo krīzi kā eh, pierādījusi ir krīze ekonomikas un finanšu tirgos, nepastāv nekādu nemainīgu likumu un normu, līdz ar to vienotais tirgus ir īpaši uzņēmīgs pret iekšējiem un ārējiem spēkiem un to ietekmi. Piemēram, vienotais Eiropas eh, tirgus protekcionisma eh, rezultātā ir nonācis draudos, draudu apstākļos, Un līdz ar to mums būs jāsamaksā augsta cena, ja mēs neņemsim vērā to ietekmi, ko nesenā krīze ir atstājusi uz vienoto tirgu. Tomēr es uzskatu, ka mēs varam gūt labumu no tā, ka varam konstatēt, kādas ir bijušas mūsu iepriekšējās kļūdas, mācīties no tām un izstrādāt labāku veidu, kā nodrošināt pozitīvas pārmaiņas. Nevis uh, paļauties uz līdzšinējo metodiku un iespējām, kas mums var rasties. Līdz ar to mums ir nepieciešams atdzīvināt šo vienotā tirgus e, projektu, kas palīdzēs mums iziet no stagnācijas. Tomēr mums nevajadzētu balstīt visu savu nākotnes stratēģiju uz īstermiņa reakciju uz krīzi. Uh, Vairāk gadu garumā vienotajam tirgum nav izdevies pārliecināt eh, iedzīvotājus, ka tas pārstāv tieši viņu intereses un vēlmes. Un vēl jau būtiskāks ir tas fakts, ka gan iedzīvotāji, gan patērētāji arvien vairāk jūtas nedroši, zaudē uzticību šādam tirgumam nepietiekamas zināšanas par savām tiesībām, nepārzinot eh, sarežģītu likumdošanu, apvienojot to ar iepriekšējām problēmām. Tāda situācija ir pastāvējusi jau ilgi pirms krīzes. Līdz ar to ir nepieciešams apzināties, ka tradicionālā vienotā tirgus definīcija uh, ir līdzinējā versijā saistot to tikai ar ekonomikas jomu, tā ir, to ir nepieciešams aktualizēt. Ir jāpieņem tāda visaptverošāka pieeja, kas pilnīgāk integrēs patērētāju un iedzīvotāju bažas un jau no jauna nodrošināt vienotu tirgu. Un šāds process ir panākams ar daudz disciplinārāku pieeju, neaprobežojoties ar dogmatismu, it īpaši šajos grūtajos ekonomiskajos laikos. Un šādai pieejai būtu jāaptver arī sociālās un vidas bažas, kādas pauž gan mazie video uzņēmumi, gan vienkārši iedzīvotāji un patērētāji. Tādēļ ir tiešām nodošana tik tiešām zaļu vienoto tirgu, nodrošināt, lai zināšanas un inovācijas spēlētu būtisku lomu vienotā tirgus nākotnē. Ir absolūti skaidrs, ka labi funkcionējošs integrēts vienotais tirgus Eiropā ir priekšnosacījums eh, Eiropas integrācijai kopumā, ilgspējīga attīstība Eiropas Savienībā. Mēs esam pārliecināti, ka šobrīd ir laiks rīkoties, un vienotajam tirgum ir ļoti nepieciešams jauns grūdienis pareizajā virzienā. Un tieši šādā veidā, nodrošinot vienotā tirgus jaunu eksistenci, mēs panāksim konstruktīvu rezultātu, do, kas dos ekonomikai priekšrocības, tā pašā laikā saglabājot arī sociālos apsvērumus. Mums ir jānodrošina tas, lai jaunais plāns vienotajam tirgum nekļūtu pārāk plašs un pārslogots, kā rezultātā katrs atsevišķais jautājums šai plānā tad kļūtu par prioritāti. Un ir nepieciešams atlasīt pareizās prioritātes nākotnēji. Šajā ziņojumā mēs apskatījām arī pašreizējos izaicinājumus un šķēršļus, kas traucēs uh, panākt uh, pašreiz uh, efektīvāku vienoto tirgu. Šobrīd ir jāatzīst, ka mēs esam saskārušies visdažā, ar visdažādākajiem šķēršļiem, un Tad, kad mēs eh, sākam risināt šos eh, šķēršļus, tad ir iespējama gan pozitīva attīstība, bet ir iespējams arī eh, dažādas papildus problēmas. Tādēļ mēs nevaram par zemu novērtēt problēmas, kādas var rasties, un ar to ir jārēķinās. Tāpat manā ziņojumā es apskatu patērētāju un iedzīvotāju lomu vienotajā tirgū. Uh, Es uzskatu, ka iedzīvotājiem patērētāji ir pats eh, centrs, ap kuru tad grozās viss šis vienotais tirgus. Tādēļ mūsu uzdevums ir iesaistīt iedzīvotājus eh, vienotā tirgus atjaunošanā, bet tas nebūs viegls uzdevums, jo cilvēku izpratne par vienoto tirgu ir ļoti zema informācijas līmenis nav pietiekams, šī informācija rada apjukumu un bieži vien ir negatīva. Tādēļ ir jāatjauno uzticēšanās sistēmai, lai cilvēki saprastu, ka šī sistēma radīta, lai aizstāvētu viņu tiesības un nodrošinātu to, kas viņiem nepieciešams. Tādēļ ir nepieciešams sas, eh, sasaistīt kopā visus tiesību aktus, uh, šajā jomā, un tas nozīmētu, ka likumdevējiem ir jāpieņem pilnīgi jauns domāšanas veids, kur patērētāja tiesība aizsardzība kļūtu par būtiskāko jautājumu. Un es uzskatu, ka šobrīd viena no lielākām problēmām, manuprāt, neviens nav vēl uzņēmies pilnībā uh, aprakstīt pašreizējos eh, netehniskos šķēršļus un barjeras, ar kur saskarās vienotais tirgus. Izskatās, ka viena no problēmām šobrīd ir tāda, ka vienotais tirgus eh, netiek uztverts kā vienots kopīgs projekts. Šobrīd mēs skatāmies atsevišķas direktīvas, atsevišķas regulas un ziņojumus. 2500 atsevišķu tiesību aktu ir eh, dažādu eh, daudzskaitlīgu ģenerāldirektorātu pāraudzībā. Un nemaz nerunāju par konsultācijām un dažādiem dokumentiem. Monti ziņojums, Gonzāles ziņojums, Eiropa 2020 un daudzi citi dokumenti, kas būtu integrējami vienotā stratēģijā. Liela daļa no manas ziņojuma ir veltīta konkrētiem priekšlikumiem, eh, kuru mērķis būtu palīdzēt veidot efektīvu vienotu tirgu. Un, lai vienotais tirgus varētu izdzīvot Eiropā, ir nepieciešams izstrādāt tādu stratēģiju, kas ļautu tirgumu kļūt par galveno eh, katalizatoru tālākai attīstībai, bet tai pašā laikā tas būtu jāuztver iedzīvotājiem kā kaut kas tāds, kas aizstāv viņu tiesības un eh, atbilst viņu vēlmēm. Ziņojumā ir iekļaut gan eh, leģislatīvie, gan citi priekšlikumi, kas palīdzētu eh, īstenot šo vienotā tirgus atjaunošanu. Šie priekšlikumi skar visdažādākās jomas. Eh, un, protams, tas nozīmē arī pašreizējās, pašreizējās situācijas apzināšanu. Uh, tāpat arī vienotā tirgus pārvaldības pārskatīšanu un ilgtermiņa e, vīzijas izstrādāšanu. Tādējādi mums ir nepieciešams izveidot arī e, papildus darbu ap 2020 gadu stratēģiju, sagatavojot vienotu tiesību aktu paketi, kas apvienotu īstermiņa rīcības pasākums ar ilgtermiņu vīziju. Tālāk starp citiem priekšlikumiem eh, ir arī, piemēram, pilsoņu harta kur eh, nodrošināt tiesības dzīvot un strādāt jebkur Eiropas Savienībā, Eh, koncentrējoties arī uz ikdienas problēmām iedzīvotājiem un tādējādi arī nodrošināt to, lai eh, pilsoņi justos iesaistīti šajā vienotā tirgus atjaunošanā. Tādējādi es ceru, ka mēs varēsim iet tālāk par tradicionālajām paradigmām, aizstāvot gan eh, iedzīvotāju patērētāju, gan mazavidē uzņēmumu intereses. Uh, Un tādējādi es ceru, ka visi varēs sapratīs apstākļu maiņu, to, ka ir mainījušās arī metodas un jāmainās ir arī pārējiem. Visbeidzot, es vēlos uzsvērt, ka tirgus integrācijas process nav jāuztver kā kaut kas pats par sevi saprotams, it īpaši tādos laikos, ar kādos mēs dzīvojam šobrīd. Un tādēļ es uzskatu, ka vienotā tirgus atjaunošana ir jāveic saskaņoti, apņēmīgi, un tas viss ir jādara ļoti uzmanīgi un praktiski, un kā Žaks Delors savulaik sacīja, sadarbības un solidaritātes garā. Es apzinos, ka ir vairākas svarīgas jomas, kas būs ļoti svarīgas vienotā tirgus nodrošināšanai, uh, Tomēr es tās nevarēju detalizētāk apskatīt uh, Eh, savā ziņojumā, jo tās atrodas ārpus IMCO komitejas kompetences vai ārpus mandātu, kuru man piešķīra IMCO eh, komiteja, vai arī kas tika apskatīti citos IMCO komitejas ziņojumos. Kā jau es minēju, ziņojumā tiek ierosināts pieņemt jaunu eh, domāšanas veidu, politiskās domāšanas veidu, kas koncentrētos uz patērētāju tiesību aizsardzību pašā centrā šādai jaunajam domāšanas veidam. Kā jau es sacīju iepriekš, Es uzskatu, ka Eiropas Savienības integrācija ir neatgriezenisks process, un pašreizējā situācija vienotajam tirgum ir tāda, kas e, ir apšaubāma, tā, to mēs nevaram uztvērt kā kaut ko pašu par sevi saprotam. Un šobrīd vienotajā tirgu ir daudz pretrunu, daudz vājo punktu, ir nepieciešams pārmaiņas. Tāda ir realitāte, bet mums ir jābūt spējīgiem mainīt šīs lietas, veicinot izmaiņas uz labo pusi. Uh, Tālāk noslēgumā es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu nozīmīgo ieguldījumu un sadarbību šī ziņojuma sastādīšanā. Vēlos pateikties arī komisijai par viņu līdzdalību un vēlos pateikties arī sekretariātam, it īpašam Valteram, Džordānam, Vincentam par viņu palīdzību. Paldies! Well, Louis, Paldies! Montī kungam par uh, šo pārdomāto prezentāciju. Un uh, šajā ziņojumā ir uh, daudz vērtīgu domu, kuras, cerams, varēsim izmantot savās turpmākajās diskusijās. Un es ceru, ka mēs arī varēsim nākt klajā ar savu devumu Montī kunga un komisijas darbā. Kā jau teicu, tagad sāksim diskusiju. Um, desmitos notiks balsošana Un eh, tie runātāji, kas nebūs paguvuši izteikties pēc tam, eh, varēs izteikties pēc balsojuma, tāpēc jums būs iespēja runāt. Vispirms eh, Švāba kungs ēnu referenta Karaskunga vārdā, tad Rošfora kungam vārds un Dijonga kungam. Arī es esmu ēnu referents, bet es mēģināšu iekļauties kādā brīvā vietā. Švābkungs, paldies priekšsēdētāji. Uh, Eh, es vēlētos savas frakcijas un arī Karas kunga vārdā mm, no sirds pateikties eh, referentam par eh, lielisko ziņojumu. Manuprāt, tas ir ļoti labs dokuments, kas pievērsies svarīgiem uzdevumiem, ar ko jātiek garā, galā iekšējiem tirgum. Un man ir prieks, ka Monti kungs ir šeit un strādā pie šī ziņojuma. Uh, Un uh, cerams, ka mēs varēsim šeit noslēgt tādu jaunu darījumu iekšējiem tirgumu un mūsu iedzīvotājiem. Un uh, tas, uh, es pieņemu, kalpos par pamatu ļoti interesantai viedokļu apmaiņai. Karas kungs, diemžēl, nevarēja šeit ierasties, bet ir, ir, ir pāris punkti, ko viņš vēlējās nodot. Un pirmām kārtām jau Runājot par grozījumu, kas uh, kas ir, kas ir jāiesniedz līdz 12. aprīlim, te mūsu frakcijai radās grūtības. Uh, un uh, te pastāv četras uh, pakāpes uh, iekšējā tirgus optimizēšanai, proti uh, jau esošu instrumentu dokumentā uzlabošana un, un citi. Uh, mums ir uh, vīzija par uh, to, kā strādāt pie šī iekšējā tirgus. Uh, lai, lai tas apmierinātu gan uzņēmumus, gan eh, patērētājus. Runājot par komisijas eh, ierosinājumu, eh, ka vajadzētu pievērsties tādiem 20 neapmierinātības avotiem attiecībā uz iekšējo tirgu. Arī šeit iniciatīvas ir pozitīvi vērtējams. Un jautājums ir par to, vai mums vajadzētu ietver direktīvu pakalpojumu jomā. Eh, šim jautājumam vajadzētu pieiet ļoti uzmanīgi. Bet eh, viena lieta ir skaidra. Ja šī direktīva tiks veidota labi, tā varētu nodrošināt lielāku Mm, sakārtotību un drošību, bet pastāv arī risks, ka tā varētu radīt lielāku birokrātiju nekā priekšrocības. Tāpēc, iespējams, mums vajadzētu uzlabot eh, darbu pie šī punkta. Karas kungs norādījis arī, ka eh, iekšējais tirgus nesastāv tikai no personu pārvietošanās brīvības, bet eh, te ir runa arī par preču plūsmas brīvību. Uh, Un eh, te, protams, ir jānorāda, ka ir vajadzīga ātrāka, efektīvāka kontrole eh, no Eiropas komisijas puses eh, tam, kā mm, Eiropas Savienības valstis ievieša noteikums attiecībā uz šo preču un pakalpojumu brīvu kustību tādu stingrāku pieeju varētu kompensēt ar komisijas draudzīgāku uh, attieksmi mm, attiecībā uz šīm uh, labklājības valstīm, proti uh, dalību valstis uh, varētu nodrošināt to, ka pilsoņi var izmantot priekšrocības un arī komisija mm, nes savu pienesumu un arī tieslietu aspektā vajadzētu optimizēt procesus. Un uh, arī citas komitejas strādā pie šīs tēmas. Tā, protams, ir viena no centrālajām tēmām uh, iekšējā tirgus uh, jautājumā. Te ir jārunā arī par nodokļu jomas harmonizāciju, arī par inovācijām un pētniecību, Tas ir svarīgi globālajai kon konkurencei, un uh, tika skaidri norādīts, ka Eiropas tirgus uh, mērķim uh, ir jābūt tādam, ka ir jāuzlabo starptautiskā konkurence. 8% mm, Ķīnā rādītāji bija negatīvi gan Eiropā, diemžēl. Uh, Mums ir jābūt, jānodrošina tas, ka mēs nodrošinām vismaz tikpat spēcīgu izaugsmi kā ASV un uh, tādējādi veidojam šo tirgu pozitīvu. Un uh, mūsu uh, referents ir, ir izvēlējies tādu tālajošu pieju. Mēs vēlētos, lai eh, šis ziņojums pievērstos arī skaidrāk maziem vidējiem uzņēmumiem, kaut gan tie jau tika pieminēti, bet eh, kopumā tas ir eh, labs pamats diskusijām komitejās, un es pateicos Montī kungam par ieguldīto darbu. Paldies Švāba kungam, Rošvorkungs, lūdzu. Merci, euh, merci Louis Grech par ce. Paldies! Paldies Greka kungam par lielisko ziņojumu. Arī es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka jūs esat ļoti uzmanīgi uzklausījis ne tikai ēnu referents, bet arī pārējos parlamentu ko, eh, kolēģus. Es vēlētos pateikties kolēģiem, ka viņš vēl šodien organizē tikšanos ar Greku. Es vēlētos pateikties, ka komisija ir uzaicinājusi arī Montīkungu. Tā kā mums ir šī tikšanās. Es izlasīju 14. decembra Strasbūrā protokolu, kurā arī mēs tikāmies ar Montīkungu. Kas šajā protokolā parādījās? Parādās, ka ir zinām līdzība viedokļos starp jūsu un mūsu izteiktajiem viedokļiem, un tas ir skatījums no globālās pozīcijas un reālās po pozīcijas. Tas nozīmē, ka iekšējais tirgus varbūt nav tik daudz iekšējais tirgus, bet globāls tirgus. Protams, relatīvi noslēgts, kas runā gan par nodokļu politiku, sociālo politiku un uzņēmumu darbības vidi, un tomēr mēs runājam arī par patērētāju aizsardzību. Greka kungs savā ziņojumā runā par to, ka mums ir jārespektē un jāaizsargā patērētāju tiesības. Vēl bez tam mēs vēlamies, lai mēs runātu arī par vidas aspektiem, sociālajiem aspektiem un veselības aizsardzību. Es vēlētos varbūt vairāk uzmanību vērst uz vairākiem momentiem. Jūs teicāt, ka šobrīd trūkst uzticības no patērētāju puses. Varbūt tas ir saistīts ar krīzi, bet es uzskatu tomēr, ka nē, jo problēma sākās pirms sākās krīze. Pakalpojumu direktīva nav novedusi pie iedzīvotāju lielākas izpratnes par Eiropas Savienību, un mums šī izpratne un uzticība ir jāveido no jauna. Runājot, piemēram, par veselības aprūpi. Uzskat, ka tas ir eh, tieši tāds pats tautsēmniecības sektors kā citi, un eh, nav jau viegli veselības aprūpē piemērot iekšējā tirgus noteikumus. Varbūt, ka mums vairāk vajadzētu runāt par pārobežu jautājumiem. Uzskat, ka tas ir izšķiros, jau, izšķiros jautājums iedzīvotājiem, jo viss jau mūs uztrauc veselība ekonomisku tradicionālā definīcija starp pieprasījumu un piedāvājumu, kas veido tirgu, diez vai mūsdienu globālajā pasaulē vairs darbojās. Es domāju, ka iekšējo tirgu vajadzētu paplašināt arī uz veselības aizsardzības un citiem jautājumiem. Jautājums, kā uz to skatīties? Uz to ir jāskatās no globālāka viedokļa. Mums ir jārunā ne tikai par pakalpojumu apjomiem un cenām, mums ir jārunā arī par kvalitāti, mums ir jārunā arī par citiem momentiem, kā piemēram ekonomiskie un veselības aprūpes jautājumi. Mums ir jārunā par to, kā šo jēdzienu interpretēt. Protams, ka ir skaidrs, ka pie galīgā secinājuma mēs varam nonākt tikai diskusiju rezultātā. Un tomēr ir svarīgi, lai mēs izvairītos no pārmērīgas birokrātijas veidošanas. Vēl bez tam kā pātrināt iekšējā tirgus atvesaļošanos. Es uzskatu, ka tam ir nepieciešama iedzīvotāju uzticības atjaunošana, bet, lai to izdarītu, ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Vairāk no tiem ir pieminēti ziņojumā un pie atsevišķiem atgriezīšos. Runājot par MVU, jūs uzskatiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par intelektuālā īpašuma tiesībām, jo Tas ir ļoti svarīgi jaunu ar patentu aizsargātu ražojumu vai pakalpojumu parādīšanos tirgū. Vakar mums bija ļoti interesanta diskusija par novēlotiem maksājumiem. Kā jau Švāba kungs tikko pieminēja, iekšējais tirgus ir vairāk saistīts ar to, ka mums, kā politikas veidotājiem, ir jānosaka, kas iekšējā tirgu darbojās un kas nē. Taču runājot par rezultātu tabulu apkopojumu, mums ir jārunā arī par konkrētiem pasākumiem. Kā jau jūs teicāt, piemēram, runājot par tādām valstīm, kuras direktīvas īsteno pārāk lēni. Piemēram, ir tā saucamie norieta klauzulas, kuras uh, tikai palēnina direktīvu ieviešanu. Kāds tad ir direktīva nolūks? Atcerēsimies, ka, piemēram, šīs direktīvas nolūks ir daļai cīnīties ar kaut vai demokrātiskajām problēmām Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Un tas ir saistīts ne tikai ar stratēģiju 2020. gadam. Ko darīt ar demokrātisko izaicinājumu. Es uzskatu, ka svarīga ir komunikācija, ko mēs kā politikas veidotāji darām. Mēs nevaram runāt tikai propagandas saukļiem par iekšējo tirgu. Mums ir jācīnās pret izveidojušies negatīvajiem priekšstatiem par šo tirgu. Mums ir jārunā arī vietējā līmenī, arī vietējiem plašsaziņas līdzekļiem ir jārunā par Eiropu. Jā, mēs runājam par komunikācijas iespējām, saziņu, par finanšu pakalpojumiem. Mums ir jārunā ar iedzīvotājiem. Mums e, nedrīkst būt e, dalīta ziņa. Paldies, saka Malkon kungs. Tagad Rūlas kundzei nākošajai vārds, jo nākamais nav ēnu, ēnu referents. Jūs runāsiet zaļo grupas vaļa, vārdā un pēc tam mēs balsosim. Tātad Rūlas kundze. I'll try to be short. Uh, ich möchte... R ah. Es izteikšos īsi, es gribētos pateikties referentam par ziņojumu un par labo sadarbību no visu frakciju puses. Manuprāt, šeit ir aktualizēti svarīgākie jautājumi, bet es gribētu uzsvērt eh, to, ka es apsveicu patērētāju lomu kopējā tirgus kontekstā, šīs lomas pastiprināšanos un arī par uzticības atjaunošanu no patērētāju puses. Un šī uh, iekšējā tirgus uh, pārstartēšana, tā saucamā bezpatērētāju uzticēšanās atjaunošanas nedot vēlamos rezultātus. Un, eh, manuprāt, eh, patērētāju uzticēšanās eh, tiesību aktos vēl nav pietiekami atrunāta. Uh, Un ir jāskatās, kā finanšu tirgu regulēšana varētu, uh, paru, varētu nodrošināt lielāku uzticēšanos no patērētāju puses. Un es vēlētos atgādināt, ka vēl pirms uh, finanšu krīzes finanšu sektorā bija problēmas, bija šis informācijas uh, tehnoloģijas skandāls. Un kā zaļo pārstāvēju man ir jānorāda, ka enerģētikas un klimata tēma šeit ir pārāk maz pārstāvēta. Es labprāt iekļautu to lielākā apmērā. Mums e, vēl tam varētu būt laiks līdz e, termiņa beigām iesniegt pāris papildinājumus, jo viena no lielākajām iekšējā tirgus problēmām ir klimata pārmaiņas un arī augstāka energoefektivitāte un izēvielu efektivitāte. Manuprāt, e, tās ir vienas no centrālajām nākotnes problēmām. Kaut arī daļai tas tā ir vidas komitejas atbildība, mums arī vajadzētu tam pievērsties. Un uh, vēl viena lieta, kas, manuprāt, nav īsti labi pārstāvēta, ir uh, pakalpojumu nozare. Uh, jūs šeit runājat par ietvaru direktīvas uh, jautājumu, bet, manuprāt, šī tēma ir plašāka. Te ir runa par uzticēšanos uh, iekšējā tirgū. Un uh, šis eh, tirgus eh, pārāk eh, spēcīgi ietekmē vietējo ekonomiku, sociālos pakalpojumus, un daudzi iedzīvotāji ir zaudējuši uzticību un ieguvuši nedrošības sajūtu. Eiropas Savienība ir tāds jauktas ekonomikas modelis, kurā no vienas puses ir privātie uzņēmumi, un no otras puses ir uh, publiskais sektors, arī pakalpojumu jomā. Uh, Eh, tāpēc eh, ir, ir radušās eh, problēmas pēdējo gadu laikā, un mums ir jāmēģina mazināt spiediens uz sociālajiem pakalpojumiem un jā, jāmēģina panākt stabilizāciju šajā nozarē. Arī es šobrīd strādāju pie šiem jautājumiem, un ir skaidrs, ka Eiropas Savienības uh, reglamentējums ir eh, novedis pie zināmas eh, arī pie problēmām, un tāpēc mums ir vajadzīga lielāka drošība. Tos ir par iekšējā tirgus jomā. Uh, um... Paldies, Diona kungs! You, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, vēlētos pievienoties citu teiktajām tajā ziņā, ka es slavēju Luisa Greka paveikto. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un ziņojumā ir iekļautas vairākas ļoti veiksmīgas rekomendācijas, pie tam ziņojuma apjoms nav liels, pie tam mums ir izdevies ļoti veiksmīgi sadarboties referentam ar ēnu referentiem. Uzskatu, ka Greka kunga izvēlētā pieeja ir atbalstāma. Tā tad mums ir jānodrošina, lai visiem būtu vienādi spēles noteikumi iekšējā tirgū. Un varbūt tieši vienādiem noteikumiem vajadzētu pievērst nekā dalīts, darīts līdz šim. Tātad ikvienā Eiropas Savienības nostūrī ir jābūt vienādiem noteikumiem. Tas arī atspoguļojas šajā ziņojumā. Šajā tika pieminēts IP intelektuālais īpašums. Mums ir jārunā vispār par to, kas notiek zinātnes un pētniecības jomā Eiropas Savienībā. Tātad es neuzskatu, ka būtu jāizsaka kritika, un ziņojumā tādas arī nav. Vienkārši jāuzsver, ka ir jābūt sakārtotiem jautājumiem ar intelektuālo īpašumu. Manai grupai svarīgs jautājums liekas par to, kā piesaistīt iedzīvotāju domas un jūtas iekšējam tirgumam. Es zinu, ka, piemēram, manā valstī daudziem cilvēkiem nepatīk brīdis, kad viņi saņem jaunu dokumentu, jaunu likumdošanas aktu no Eiropas Savienības. Viņi vēlas redzēt rezultātu. Protams, ka cilvēki ir praktiski, bet šobrīd daudz sūta, sūdzās par to, ka, piemēram, viņi daudzi, kuri dzīvo Nīderlandes dienvidos dodas iepirkties uz Vāciju, un ja viņi dodas pie naudas automāta izņemt naudu, tad viņiem ir jāmaksā 5 eiro par naudas izņemšanu. Tas nav īpaši praktiski, un, protams, ka mums ir jāstrādā gan ar bankām, gan patērētāju organizācijām. Šis ir viens piemērs. Un tā ir praksa, ikdienas praksa. Tātad cilvēki, kas dodas iepirkties uz citu dalību valstu, viņi sastopas ar problēmām, kurām nevajadzētu būt. Līdz ar to ik viens, jebkas, ko mēs sakam no Briseles, sastopās ar reālo dzīvi un cilvēki mums teiks nē. Ir eh, vairāki momenti strādājošajiem, kuri, manuprāt, nav atstrādāti līdz pilnībai šajā ziņojumā piemēram, strādājošie no citām dalību valstīm nevienmēr saņem tādas pašas sociālās garantijas kā strādājošie no valsts, kurā viņi strādā. E, par darba inspekcijām dalību valstīs. Darba inspekcijas nedarbojas pietiekamā apjomā. Tātad, ja mēs vēlamies visiem nodrošināt vienādu sociālo aizsardzību neatkarīgi no strādājošā nā, nacionālās izcelsmes, tad mēs tiešām būsim īstenojuši strādnieku brīvu pārvietošanos. Kā jau komisija regulāri pārbauda, kas notiek ar noteikumiem un normām, mums nevajadzētu aizmirst un varbūt atspoguļot arī šajā ziņojumā, ka, piemēram, harmonizējot pasākumus, mēs dažkārt radām tādus noteikumus, kuri nevienmēr darbosies to uzņēmumu labā, kur vēlas strādāt tikai un vienīgi vietējos apstākļos. Tātad mēs it kā vēlamies palīdzēt, bet vienlaicīgi diez vai mēs palīdzēsim pavisam mazajiem uzņēmumiem, kur tiešām darbojas tikai vietējā līmenī. Uh, Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka tiešām iekšējais tirgus ir radīts patērētājiem, iedzīvotājiem, MVU un strādājošajiem. Un ja mēs paturēsim šos trīs vaļus prātā, tad mums arī izdosies turpmāk. Paldies! Uh, Paldies, Dionkungs! Mums vēl ir drusku palicis laiks pirms vēlēšanām un vienīgā ēnu referenta, kura vēl nav. Es esmu vienīgais ēnu referents, kurš vēl nav izteicies. Un pirms e, balsošanas sākuma es vēlētos kaut ko vēl pateikt. Tātad, vispirms vēlētos pateikties e, Grek kungam galvenokārt par to, ka bija ļoti dziļas diskusijas par to, ko ietilpinām šajā ziņojumā ar ēnu referentiem. Un tas ir ļoti veiksmīgi šāds darba modelis praktiskas lietas. Dzirdot jūs teikto, godātie kolēģi, varbūt, ka mums vajadzētu ar Luiju vēl runāt par to, ka kolēģiem vajadzētu vair, dot vairāk laika grozījumu iesniegšanai, jo ziņojums ir tik smags tā nozīmīguma ziņā, ka ir nepieciešams papildus laiks tā izskatīšanai. Par eh, laika termiņu pagarināšanu varbūt varētu runāt arī ar Montīkungu. Varbūt, ka mums tas izdosies līdz balsošanas sākumam, varbūt pēc. Varbūt vēlētos uzmanību vērst rekomendācijām. Uzskat, ka šāda veida ziņojumā ir ļoti svarīgi runāt par rekomendācijām un ieteikumiem. Tātad eh, Greka kungs runā par praktiskām lietām, ko darīt. Un eh, tas arī parādās grozījumos, un manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs risinājums. Man eh, No sirds patīk tas, ka Greka kungs ir mēģinājis savīt kokā, kopā visus tos aspektus, par kuriem mēs šeit runājam. Tātad patērētājs un iedzīvotājs ir viena persona, un iekšējam tirgum tas ir jāatcerās. Diona kungs jau to teica, un es uzskatu, ka ikdienas iedzīvotājiem nepatika pret to, ko mēs darām, un Jona kungs jau to teica, ka, piemēram, izņemot naudu citā dalību valstī, izņēmējs maksā. Un tas pats attiecās arī ar preču un pakalpojumu pirkšanu internetā. Tas tiešām grauj iekšējā tirgus ideju kā tādu, jo cilvēki jau saka, jā, piekšējā tirgus Eiropa ir strādājusi jau kopš 50. gadiem, un ja mēs politiski nevaram uh, nodrošināt adekvātu tirgus funkcionēšanu vienkāršā veidā, tad kāda tam jēga? Man patīk vairākas idejas, ko Luis šeit ir pieminējis proti, kā komisija varētu izveidot tādus noteikumus, kas darbotos. Tātad, varbūt komisija varētu izveidot 20 lielākos nepatikas momentus, kas iedzīvotājiem nepatīk. Zinu, ka e, presē tas varētu būt gards kumosiņš, un tomēr iedzīvotājiem noteikti ir kaut kas, kas viņiem dikti nepatīk iekšējā tirgū. Un es uzskatu, ka varbūt tāpēc šajās rekomendācijās vajadzētu arī pajautāt eh, Baņēkungam. Baņēkungs ir strādājis arī mūsu komitejā. Tātad kāda ir komisijas iekšējā tirgus ģenerāla direktorāta loma? Vai tas ir tikai eksistējošo noteikumu un normu kopumu birokrātisks īstenotājs. Varbūt, ka šim ģenerāla direktorātam vajadzētu kļūt par savu veidu pionieru un flagmani ne tikai komisijā, bet arī palīdzībai dalību valstīs. Rūls kundze jau šeit minēja par vairākiem aspektiem, par vides politiku, par izēvielu adekvātāku un adekvātāku Eh, taupīgāku izmantošanu. Arī tas ir iekšējais tirgus, arī par to mums ir jārunā. Bet, protams, ka jautājums par iedzīvotāju apmierinātību, tas attiecās principā uz visiem komisāriem. Un Redings kundze, kad uzstājās mūsu komitejas sēdē pagājušajā mēnesī, Redings kundze atbalsta mūsu centienus, līdz ar to mums komisijā ir vairāki sabiedrotie - Baņīkungs, Redings kundze un esmu pārliecināts, ka arī citi komisāri. Tā tad iedzīvotāji ir iekšējā tirgus gan lietotāji, gan arī reklamētāji. Otrakārt, es uzskatu, ka mūsu lomas stiprināšanās e, noteikumu salīdzināšana ar dalību valstu valdībām mēs esam izveidojuši Mēs esam organizējuši e, uzklausīšanas par plānotajiem likumdošanas aktiem, par likumdošanas īstenošanu, piemēram, tādu mēs, uz, tādu mēs rīkojām par pakalpojumu direktīvu, par profesionālo prasmu savstarpēju atzīšanu. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu pamudināt citus kolēģus citās komitejās arī uzņemties lomu. Un tomēr mums vajadzētu izveidot iniciatīvas, ko darīt Eiropas Eiropadomēji. Vakar tikos ar padomas prezidentu, mēs runājām par galotņu tikšanās rezultātiem. Patiesībā galotņu tikšanās rezultāti ir slikti. Un tas, kā samits izturējās pret iekšējā tirgus jautājumiem, bija samērā novārtā atstāts. Protams, ka mums ir jārunā par tādiem jautājumiem kā izglītība, nabadzības apkarošana. Šo jautājumu ir ārkārtas svara. Un tomēr iekšējā tirgus izveidas pilnīga pabeigšana, tāds tirgus, kas nāktu par labu iek, iedzīvotājiem un MVU, par to padomu vispār nerunā. Ir vesela virkne iniciatīvu un izskatās, ka padomu tās ir pilnīgi aizmirsusi, bet eh, lielākā iniciatīva, pie kuras mums būtu jāstrādā, un to arī Luis Greks savā ziņojumā saka, mums ir jānodrošina konkrētu labumu gūšana iedzīvotājiem iekšējā tirgu, pie tam ne tikai iedzīvotājiem, bet arī MVU un lielajiem uzņēmumiem. Šeit var runāt par zināšanu nodošanu no viena uzņēmuma citam, par īpašumtiesībām un pie kā strādā dalību valstis. Šobrīd dalību valsts runā pavisam par citiem jautājumiem. Man tas neizskatās politiski gudri. Tātad mēs izvēlamies kaut ko tādu, kas pilnīgi noteikti patiks iedzīvotājiem, kas tiešām būs Eiropas Savienības pievienotā vērtība atšķirībā no dalību valstīm. Mēs tiešām varam kaut ko panākt konkrētā laikā. Tātad eh, varbūt, ka mums nevajag izstrādāt jaunus, vājus, nesaskatāmus mērķus, mums vajag strādāt pie esošajiem. Un iespējams, ka Montīkungs to savā runā teiks, bet varbūt kā mums vajadzētu apvienot eh, divus lielgabalu šāvienus vienā un runāt ar padomu kopīgā balsī. Luija Greka idejas par stratēģiskiem priekšlikumiem. Es eh, jau esmu pamanījis, ka viņš šobrīd runā par komisijas piespiešanu izveidot iekšējā tirgus likumdošanas pakotne. Man patīk ideja, un tomēr neesmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešams atkal jauns tiesiskais akts. Varbūt, ja Luis man ļaut, es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu. Šobrīd izskatās, ka mums ir precedents, ka padome un dalību valsts jau ir akceptējušas, ka ir jāizveido politiska iniciatīva. Iespējams, ka vajadzētu izveidot arī jaunu likumdošanas aktu, un tomēr es uzskatu, ka iekšējā tirgus likumdošanas akts, tā mēs to varētu nosaukt, iespējams, ka zem tā būtu apvienoti vairāk tiesību akti, un tomēr praktiski mēs runājam par iekšējā tirgus likumu, iekšējā tirgus tiešību, tiesību aktu. Šajā tiesību aktā varētu būt gan likumdošanas priekšlikumi, gan arī tā saucamie neformālie priekšlikumi, kā šos likumdošanas aktus īstenot. Vēl bez tam, Lūijas jau to ir pieminējis, mums ir, kā jau Rošfor kungs teica, mums ir jāmēģina dalīties ar informāciju, ir dažādi uh, pētījumi, ir blogi, ko cilvēki saka, kas viņiem patīk, kas nepatīk, ir plašsaziņas līdzekļi, ir vesela virkne instrumentu, kurus mēs varētu eh, kurus mēs varētu izmantot, piemēram, izmantot iPhone interviju un jautāt cilvēkiem, kas viņiem 20 lietas, kas viņiem nepatīk iekšējā tirgu un līdzīgi. Tātad, piemēram, Solvit, par ko mēs šajā komitejā jau runājām. Taču lielākā daļa solvita gadījumu, ko solvita risina, ir maza apjoma un ir, eh, solvita netiek galā ar visiem viņam iesniegtajiem jautājumiem. Un eh, šī novērtēšana, kas notiek iekšējā tirgu, šobrīd pierāda, ka iekšējā tirgus likuma īstenošana darbojās ne tikai iekšējā tirgu, bet arī citās jomās. Problēma Eiropas kontekstā ir tāda, ka parādās jaunas idejas dažādos komisijas ģenerāldirektorātos, bet mēs nekad nesavienojam kopā. Tie ir tādi kā nesavienotie trauki. Un es uzskatu, ka Luisa lielākais sasniegums ir tas, ka viņš skaidri pateicis, ka atkāpies solīdi atpakaļ un pajautājis, Kāds tad vajadzētu būt šim ideju kopumam, šim ideju briljantam, ko darīt iekšējā tirgu? Vai tie būs eh, valdības, uzņēmumi, iedzīvotāji? Kamēr mums nebūs politiskas iniciatīvas, izmantot pilnīgi visus, ies, visas iesaistītās puses dažādās nozarēs, kamēr mums nebūs vienots skatījums uz to, kas notiek, kamēr mums nebūs apkopot iedzīvotāju un uzņēmumu pieredze, Un eh, es uzskatu, ka jau šobrīd politiskais direktīvas pamats ir samērā šaubīgs. Mums ir jābūt spēcīgiem savā pārliecībā. Un es tiešām ceru, ka mums palīdzēs arī Mario Montikungs. Un tomēr es negribētu pavilkt šo laika grafiku garāku un garāku un garāku un tomēr es vēlētos balsot par šo priekšlikumu līdz jūnijā paredzētajai galotņu tikšanās. Un iespējams, ka tad mums izdosies savīt visu šīs idejas kopīgā vizē. Un tomēr vēlētos pateikties eh, Lujam par paveikto darbu. Right. Thank you. Um, thank you, colleagues. So... Paldies, kolēģi! Tagad es atkal runāju nevis kā ēnu referents, bet kā prieksēdes. Un tagad mēs pārējām no brīnišķīgiem vienotā tirgus nodrošināšanas diskusijām. Mums ir jāpāriet pie tekstā materiāla nosaukumiem. Un Montīkungs dodās iedzert ka tasīti kafijas, ceru. Un jūs sauksim atpakaļ, kad tas brīdis nāks. Uh, Mēs ceram pabeigt balsojumu apmēram 11. par abiem ziņojumiem. Viens ir ziņojums, viens ir atzinums. Un tad jūs varēsiet uzsākt savu uzstāšanos 11. Have we got voting cards or not? Yes, there are 25 cards in. Okay, fine. I need to put my... I think I need to vote on this one. Do I need to vote? Yes. uh, so, colleagues, if we can get ready... Godātie kolēģi, tātad visi gatavi balsošanai. Ceru, ka jums ir līdz balsošanas kartiņas, kuras mēs izmantosim, ja es neredzēšu, vai ir par vai pret. Tā tad pārbaudīsim, kas ir šeit un kas balso, jo mēs parasti tā arī darām, lai redzētu, cik ir no katras politiskās grupas un tā. Pēc tam es varbūt lūgtu visus EPP grupas deputātus, kuri balsos šajā balsojumā, tātad pārbaudīsim. Tātad EPP grupas deputāti visi nospiežam balsojumu pogu. So e Desmit no EPP 11, 13 no EPP 13. No EPP 14. Vairāk neviens nevar balsot, tātad 14 EPP deputāti Lūdzu, SD grupas deputāti. Lūdzu, visi SD grupas deputāti. Uh, right, we have 12, that's fine. 12 ir ok. We should only have 10, I think. Ah, bet varbūt tikai 12 no Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas. Tā tad 13 vai? Did you close the vote? Yeah. So Tā tad tikai desmit no Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses, trīs pārējie nebalsojiet. Tā tad izgudrojiet, kurš tas būs. Nākamā Eiropas Liberāļu un Demokrāta apvienība lūdzu balsojam ALDE deputāti. Three. Trīs. Jūs varat būt četri. Šobrīd liekas, ka balso trīs. Right. We have four. We have four for, uh, that's fine. Jā, četri ir ok. Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupa, trīs var balsot, es jau visus trīs arī redzu, jūs trīs esat atļauti balsojam. Tā tad. Eh, un tad ir Tasenkungs no pie politiskajām grupām nepiedarošajiem. Viss pārējās grupas ir ok. Tātad sākam. Tātad, ja sociālisti un demokrāti progresīva alianses vienosies, kura trīs nebalso, tad ir ok. Un tagad es dodu vārdu pirmajam uh, ziņojumu sagatavotājam Manderskungam par tekstilu materiāliem. Uh, thank you, Chair. Yeah, actually... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs ļoti cieši sadarbojāmies ar visiem ēnu referentiem, un ar lielāko daļu no viņiem mums izvērtās laba sadarbība, un, un spējām panākt arī veselu virkni kompromisu grozījumu, un ir tikai viena lieta palikusi pilnībā neatrisināta. Tātad mēs centāmies optimizēt iekšējo tirgu, kā Montikungs to vēlējās, bet uh, mēs saistam to uh, ar uh, muitas uh, kodeksu 2005. gadu, bet toreiz to nobloķēja padomē. Un mums ir sasaiste arī ar dzīvnieku izcelsmes produktiem. Tas nozīmē, ka ja vismaz 10% ir no dzīvnieku izcelsmes produktiem, tad tas ir jānorāda. Tas ir saistīts ar 94. gada direktīvu, un ir jā, jānorāda saskaņā ar to patērētājiem, vai jūsu izgatavotās kurpes attiecīgi ir no īstas ādas vai nē. Tie ir arī uh, lielākā daļa no uh, grozījumiem un kompromisiem, ko mēs mēģinājām panākt, mēs tāpat uzdevām komisijai veikt izvērtējumu uh, par vairākām tēmām. Un piemēram, mēs eh, vēlamies arī uh, norādīt, kuras lietas komisijai būtu jāpēta, bet varbūt komisija ir atšķirīga viedoklis, eh, tā kā mēs uzticamies komisijai šajā aspektā, ka tā varētu uzticēties savukārt iesaistītējiem pusēm. Un komisija tad varētu nākt klajā ar priekšlikumiem, ja tā uzskata, ka tā ir nepieciešams. Man karaskungu vārdā ir mutis grozījums. Tā kā, ja jūs dodaties pie drēbnieka un jums ir jāpasūta uh, uzvalks, piemēram, skaidrs, ka tas nav iekļauts uh, aptā šajā darbības jomā. Tas būtu kā mutiskais grozījums pie izņēmumiem. Uh, Eh, tā kā formāli tas būtu jāuzskata par mutisko grozījumu, bet viņš eh, nevarēja šodien ierasties, un tādēļ es viņu vārdā paušu šo grozījumu. Tā kā kopumā es vēlētos pateikties absolūti visiem, kas piedalījās šajā procesā. Mēs ļoti labi varējām sadarboties. Mums bija ļoti interesantas debates. Nu, tika panākti kompromisi eh, praktiski visos jautājumos, un arī jūs grupai priekšsarētāja kungs bija ļoti liela ietekme, bet es esmu visnotaļ apmierināts ar sasniegto, un cerams, mēs tādā garā varēsim arī turpināt. Tad ir vēl viena lieta, pats pēdējais grozījums, kas eh, saistās ar pārunām kopš stājas spēkā arī jaunais rīcības kodeks. Tā kā mums ir pilnvars veikt pārunas ar padomu un komisiju, lai noskaidrot, vai ir iespējams panākt vienošanos jau pirmajā lasījumā. Bet ir iespējams arī balsojums. Vakar, cik es sapratu, koordinātoriem mazliet ievilkās šis jautājums. Jā, paldies, Mānis kungs. Ehm, saka priekšsarētājs, pāris komentāri no manas puses. Pirmkārt, apsveikumu par ļoti sekmīgo darbu. Un man tiešām eh, prieks, ka Karaskunga drēbnieks arī būs ieguvis no šiem izņēmumiem. Nopietni runājot, tad eh, es eh, visus grozījumus ne, negribētu vēl to likt balsošanai, jo koordinātori to vēl nav pārunājuši, un eh, vēl ir nepieciešams arī pārunas ar padomu, pirms mēs izskatām šādas variants, lai noskaidrotu, cik tuvu mēs esam vienotā izpratnē. Un Gebhards kundze jau pilnīgi skaidri izteicās, un es domāju, lielākā daļa varētu arī tam piekrist, ka šīs komitejas Eh, deputāti uzskata, ka vienošanās panākšana pie jau pirmajā lasījumā pārsvarā ir tāds rets gadījums. Un mums nav īpaši nepieciešams sasteigt šīs lietas. Bet no otras puses, ja jūs tiešām eh, varat pārliecināt mūs, ka eh, tas ir iespējams. Mēs, protams, varam ņemt to vērā, tā kā jums ir viss iespējas eh, tāda rīkoties, un ja koordinātori sanāksmē arī varēs vienoties, tad, protams, mēs eh, darīsim to zinām. Tas, protams, arī jāņem vērā visiem referentiem. Labi, ķeramies pie balsošanas, izmantosim eh, balsošanas kartītes un elektronisko balsošanu, ja nebūs iespējams skaidri pateikt, kam ir vairākums. Uh, Tātad 15. grozījums. Tas ir pirmajā pāntā. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Līdz ar to 68. grozījums atkrīt. Otrais pāns, tas 16. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 69. grozījums. 69. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 17. grozījums ir attiecis uz eh, redakcijas jautājumu. Tāda mutiskais grozījums no Karas kunga. Tā kas par? Kas pret? Pieņemts. Līdz ar to drēbnieki var uzgavilēt visā Eiropā. 18. grozījums. Tas ir redakcijas grozījums 19. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Līdz ar to 70. atkrīt. 71 arī atkrīt. Tātad pārējiem pie 20. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tātad tālāk par 4. pāntu. 72. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tātad 21. grozījums atkrīt. Nākamais 73. Kas par? Pret? Pieņemts. Piektais pāns, 22. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Sastais pāns. Jaunām šķiedrām pieteikumu. Tātad šeit mums ir 23. grozījums ar mutisko grozījumu vēl, kā tas ir redzams jūsu malsošanas sarakstā. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 23. grozījums atkrīt, 74. Tātad mēs uzskatījām, ka tas tiek pār, pie 9. panta jābalso. Tad līdz ar to 7. pāns, 75. ir atsaukts, 24. par, pret, pieņemts, 25. grozījums par, pret, pieņemts. 8. pāns, 76. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 26. grozījums atkrīt. 9. pāns. Kompromisa grozījums numur 1. Tātad, kas par? Pret. Pieņemts. Pieņemot pirmo grozījumu, šo kompromisu grozījumu, visi pārējie grozījumi šai devītajā pantā atkrīt, un mēs līdz ar to pārējam pie 79. grozījuma. Kas par? Pret? Pieņemts. 11. pāns, kompromiss grozījums numur 2. Kas par? Pret? Pieņemts. Līdz ar to 29. un 80. grozījums atkrīt, un mēs pārējām pie 30. grozījuma. Kas par? Pret. Pieņemts. 31. Kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk trešais kompromiss grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk 82 un 81 atkrīt, un mēs pārējām pie 83. grozījuma. Tad 83. grozījums, kas par? Pret, pieņemts. 84. par, pret, pieņemts. 85. grozījums, kas par? Pret, Pieņemts. Tātad sekretariāta pārstāvja man norādīja, ka tā kā ir mainījies priekšlikuma darbības joma, līdz ar to būs nepieciešams tehniski grozījumi veikt arī pirmajā pantā, pirms uh, teksta gala versija nonāks pie jums. Tātad turpinam 12. pāns, 32. D priekšlikums. Tā, tā ir tehniski izmaiņa skaidrs. Līdz ar to ceturtais kompromiss grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Līdz ar to 3,3 un 86 atkrīt, tālāk 34. Kas par? Pret? Acim redzot, elektroniski būs jāpārbauda. Tātad 34. grozījums balsojums sācies. Vote open, yeah. The vote is open. Tātad balsojam par 34. grozījumu elektroniski. Balsojums beidzies. Tātad 19 pret, 18 pār, neviens neaturās. Tas nozīmē, ka pārējām pie 87. grozījuma. Balsojums par Maklārkins kundzes grozījumu. Balsojums ir sācies. Balsojums beidzies. Un arī redzam 20 pret, 15 par. Tālāk 35. grozījums. Kas par? Kas pret? pieņemts. Tātad 88, 89 atkrīt, 90 grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 91 grozījums. Vairāk deputātu ir iesnieguši. Kas par? Pret? Noraidīts. 36. grozījums. Kas par? Pret? pieņemts. Esam trešajā nodaļā. 37. grozījums, kas par pret pieņemts. Tātad 16. pāns tālāk, 38. D, e, tas ir svītrojums, kas par, kas pret pieņemts. 17. pāns, tirgus uzraudzība, 39. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 40. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 41. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 92. grozījums, kas par, acīm redzot, elektroniski balso. Balsojums ir sācies par 92. grozījumu. Balsojums beidzies. Pieņemts 20 balsis par, 17 pret. Tātad 42. Eh, grozījums atkrīt. 43. grozījums, kas par? Pret. Pieņemts. 44. grozījums, kas par? Pret pieņemts. 19. pāns, 45. grozījums, kas par pret pieņemts. 46. grozījums, kas par pret pieņemts. 47. grozījums, kā jūs redzat, tur ir tehnisks grozījums par parlamenta un padomus iniciatīvu, kas par pret pret pieņemts. Tātad 47. atkrīt, 48. kas par, pret, pieņemts, 49. Eh, kas par, kad pret, pieņemts, pārējām pie 5. kompromisa grozījuma, kas par, pret, pieņemts. Līdz ar to mēs tātad 50. 93. atkarīt, un mums ir 51. grozījums, kas par pret pieņemts. Līdz ar to 95. grozījums atkrīt. 21. A pants pārējais noteikumu, 6. kompromisa grozījums, kas par pret pieņemts. Līdz ar to 52. un 96. atkrīt, pārējām pie 53. grozījuma, kas par pret pieņemts. 54. grozījums, kas par pret arī pieņemts. Piektais pielikums. 97. grozījums. Tātad sākam elektronisku balsojumu. Balsojums beidzies. Noraidīts 18 pret 17. Līdz ar to pārējiem pie 98. grozījuma. Atkal sākam elektronisko balsojumu. Balsojums beidzies. Arī noraidīts 17 balsis pret 15. Ejam tālāk, 55. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 99. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. 100. grozījums. Tas atkrīt. Tātad pārējiem pie apsvērumu daļas. Pirmais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Otrais par, pret, pieņemts. Trešais, kas par, pret, pieņemts. Ceturtais par, pret, pieņemts. Pi piektais, kas par, pret, pieņemts. Sestais par, pret, pieņemts pieņemts. 57. par pret pieņemts. Tātad 7. un 58. atkrīt, 8. grozījums, kas par, pret, pieņemts, 59. grozījums, kas par, pret, pieņemts, 9. tika atsaukts, 10. grozījums, kas par, pret, pieņemts, 11. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 60. atkrīt, pārējiem pie 7. kompromisa grozījuma par apsvērumu daļu, kas par, pret, atturas, pieņemts. 61., 62., 67. atkrīt, mēs pārējiem pie 63. grozījuma, kas par, pret, pieņemts, 12. atkrīt, 8. kompromisa grozījums, kas par, pret, pieņemts. Līdz ar to 13, 64, 65 un 66 atkarīt, pārējiem pie 20 apsvērumu punkta, kas par, pret, pieņemts. Tātad balsojums par eh, ziņojumu eh, projektu elektroniski ir sācies. Tātad balsojam par ziņojumu, un balsojums ir beidzies. Tā tad redzam, ka ziņojums ir pieņemts, 30 balsis par, viena pret un sešas atturas. Paldies! Paldies referentām! Vai jums ir vēl kas sakāms noslēgumā? Vai komisija vai padomu vēlas kaut ko izteikties? Šobrīd nē, labi, paldies. Tad pārējām pie balsojuma par e, Štailers kundzes ziņojumu. Kur jūs esat ārēdz, kur jūs e, nepamanīju uzreiz? Varbūt jūs varētu pavisam īsi e, iepazīstināt ar uh, savu ziņojumu pirms mēs balsojam. Paldies, priekšsarētāji! Uh, Man īsti nav nekas daudz sakāms. Manuprāt, mums vajadzētu uzreiz ķerties pie balsošanas, bet katrā ziņā vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par iesniegtajiem grozījumiem, kas, manā, manuprāt, uzlabo noteikti visu ziņojumu kopumā. Paldies! Labi, saka priekšsarētājs, ķeramies tad pie balsošanas par Štailers kundzes ziņojumu. Tātad pirmais punkts, otrais grozījums, kas par pret pieņemts. Svensons kundzes grozījums, tātad tas ir papildinājums šim punktam, kas par? Manuprāt, šeit vajadzētu elektroniski balsot, tātad, jā, tātad elektronisks balsojums ir sācies par Svensons kundzes grozījumu. Balsojums beidzies. Grozījums pieņemts 20 balsis pret 15. Tālāk, trešais grozījums Nikolēsku kundze, Nikolēsku kungs, eh, labos jau priekšsarētais, tad kas par pret pieņemts. Ceturtais grozījums, Svensons kundzes grozījums, kas par pret noraidīts. Legripas kundzes e, grozījums, numur 5. At, sākam balsot elektroniski. Tātad balsojums ir sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts 21 balss pret 15. Sestais grozījums, Nikolesku kunga grozījums, kas par, pret, pieņemts. Legrips kundze ierosina mutisku grozījumu, tātad tas jums ir ierakstīts. Jūs esat štāras kundze apmierināti ar to. Labi, tad kas balso par mutisko grozījumu? Pret? Pieņemts. Tad, tad nākamais atkrīt Nikolesko kunga septītais grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Svensons kundzes grozījums. Kas par? Pret? Elektroniski pārbaudīsim. Tātad balsojums ir sācies par devīto grozījumu. Balsojums beidzies. Pieņems 23 balsis pret 14. Pārējām pie desmitā grozījuma, Legrips kundzes grozījums. Balsosim elektroniski. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņems 22 balsis pret 13, 2 atturas. 11. grozījums, kas par Labi, balsojam elektroniski arī par šo. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. 18 balsis pret 18, tad noraidīts. Pareizāk sakot, atkrīt šis grozījums. 12 grozījums, kas par pret pieņemts. 13 grozījums, kas par pret pieņemts. 14 grozījums, kas par pret pret pieņemts. 15. grozījums, Legripas kundzes grozījums, kas par pret pieņemts. 16. grozījums, Legripa un Žuvēna kungas par pret pieņemts. Un 17. grozījums, kas par pret pieņemts. Labi, tad balsojam elektroniski par šo ziņojumu Balsojums ir sācies. Balsojums ir beidzies. Un pieņemts 30 balsis pār un 6 atturas. Tā kā paldies Tēlers kundzei. Es domāju, jūs tagad eh, noteikti sagatavosiet eh, kārtīgam darbam ar uh, kolēģiem, lai pabeigtu šo lietu. Labi, paldies eh, par balsošanu visiem, un es ierosinu tālāk rīkoties tādu. Mēs varētu atsākt eh, debates par Grehi kunga ziņojumu. Es uzaicināju Monti kungu atgriezties uz 11. tā kā Es domāju, mēs varētu nosūtīt ziņu šobrīd Montekungam, ka viņš var jau atgriezties, un tad es apskatīšos, kas ir pieteicies izteikties vēl šajā diskusijā. Protams, ka to varēs turpināt arī pēc Montekunga. Mums ir Gebhardas kundze, Štailers kundze, Tunenen, Ratī kundze, eh, eh, profesors Korida Kampos, un, protams, ja kāds vēl vēlas izteikties, eh, tā skaitā referenti par citiem vienotā tirgus projektiem, kurš es šeit telpā redzu, droši piesakaties izteikties. Mums ir pietiekams laiks debatēm un tātad Transvilīdis kungs uzreiz arī piesakās. Tā kā varbūt vēl kāds vēlas pieteikties debatēm. Labi. Tad Gefhardas kundzei došu vārdu. Jā, tankišun, jā. Eh, jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Lui Grekam par eh, patiešām lielisko darbu, ko viņš ir paveicis. Un tas ir labs ziņojums. Un eh, tajā ir iekļauti vairāki ļoti svarīgi punkti mūsu iedzīvotājiem un arī patērētājiem. Es vēlētos vēl eh, parunāt par vienu punktu, eh, ko daži jau ir pieminējuši, taču tas ir svarīgs, proti eh, atbildes rašana tam, kā, kā mēs atkal varētu atgūt iedzīvotāju uzticību Eiropai, Eiropas Savienībai un kā mēs varētu pārvarēt šo kopējo apjukumu, kas ir izcēlies. Tas ir eh, svarīgs uzdevums, un, manuprāt, mēs esam raduši pareizo pieju. Un eh, te es vēlētos pievērsties tiem, kas teikuši, ka šajā ziņojumā trūks daudzu svarīgu punktu. Es gribētu teikt, ka Greha kungam vairs eh, nebija vieta šajā ziņojumā iekļaut visas tās lietas. Un runājot par izteiktajiem priekšlikumiem, tie nebūtu nenoteikti iekļaujas šajās jomās. Un eh, te es gribētu pievērsties eh, tam, kā iekšējais tirgus kalpo iedzīvotājiem. Protams, eh, mēs neesam pievērsušies tādām tēmām kā intelektuālais īpašums un intelektuālās tiesības, bet uh, tas nav tik svarīgi patērētājiem, tas ir svarīgi Eiropas un iekšējā tirgus uzņēmējiem. Tāpēc, manuprāt, te mums ir jāizvēlas, uh, Eh, kam tad mēs īsti pievēršamies, eh, vai, vai mēs te eh, vēlamies koncentrēties uz konkrētām lietām, vai arī veidot tādu diezgan plašu diskusiju un iekļaut visu, ko mēs varam iekļaut. Bet tādā gadījumā pastāv risks, ka mēs zaudēsim politisko ziņojumu. Un šie ir jautājumi, kas ir jāuzdod šajā sakarā un par kuriem mums vēl ir jādiskutē. Uh, Tas nenozīmē, ka šie jautājumi nav svarīgi. To es nekādā gadījumā negribēju teikt. Bet eh, jautājums ir par to, eh, uz ko tad šis ziņojums eh, koncentrēsies. Un te, manuprāt, Greha kungs ir salicis pareizos akcentus, jo tas atbilst arī pilnvarām. Mēs, kā komitejas koordinatori, šeit eh, tiecamies pēc eh, iekšējā tirgus eh, fokusēšanās uz patērētājiem. Un otrkārt, manuprāt, arī tas ir svarīgi, kā jau tas Lūija priekšlikumā bija norādīts, ka mums ir no jauna jādefinē tas, uh, kā tad mēs īsti turpināsim rīkoties ar šo iekšējo tirgu un kas ir piederīgs šim iekšējam tirgum. No Eiropas Savienības vēstures raugoties, ekonomikas politika līdz šim ir bijusi priekšplānā un mazāk uzmanība tika pievērsta iedzīvotājiem, patērētājiem, darba ņēmējiem. Un līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā mēs esam ieguvuši jaunu tiesisko pamatojumu, pēc kura rīkoties šajā jomā, un Greka kungs arī savā ziņojumā ir pareizi norādījis 3. pantā, 4., 7., 9., 14. līguma pantā ir uh, noteikumi, kas attiecas uz uh, sociālo jomu tirgus apstākļos. Uh, Un tas ir saistīts arī ar eh, to, ka tiek izvēlēta horizontāla pieeja attiecībā uz patērētāju tiesībām. Patērētāji tiek izvirzīti priekšplānā atbilstoši Lisabonas līgumam, un arī tas mums ir jāņem vērā. Manuprāt, eh, tas ir ļoti labs darbs no Greka kunga puses. Un eh, trešā lieta, kurai es vēlos pievērsties, un kur mēs kā parlaments varētu izvirzīt priekšplānā, arī Luī to ir minējis savā ziņojumā, proti uh, iekšējais tirgus nav pašmērķis. Manuprāt, ir ļoti svarīgi to norādīt. Tas nav pašmērķis, tas ir līdzeklis, instruments. Mums ir jāizmanto šis instruments, lai panāktu lielāku uzticību no, patēr, no iedzīvotāju puses, un, manuprāt, eh, es vēlētos arī Luija ierosināt eh, tiekties eh, panākt vēl lielāku uzticēšanos no patērētāju puses, tātad iekļaut šo jautājumu ziņojumā, proti, ka ir jāveicina patērētāju un iedzīvotāju uzticēšanās, un tas ir jāuzsver vēl spēcīgāk, proti iekšējais tirgus ir kaut kas vairāk par finansēm, par ekonomiku, te ir runa arī par patērētāju aizsardzību, par ekoloģiskajām tiesībām, kā jau Rūlas kundze norādīja. Un eh, tas jau ir minēts ziņojumā, bet šos aspektus varētu vēl vairāk uzsvērt. Un visu beidzot par finanšu pakalpojumiem arī tie ir iekļauti Lojī ziņojumā. Un uh, Es varētu apsveikt eh, to, ka tiem ir tik liela nozīme šeit, jo šobrīd par šiem jautājumiem notiek eh, ļoti lielas diskusijas, un tā tam arī ir jābūt. Un arī šajā jomā mums ir jānostiprina patērētāja tiesības, taču mūs kā frakciju māc bažas par to, ka, ja mēs to izvirsīsim priekšplānā, visas eh, citas jomas, pārējās jomas tiks aizmirstas. Uh, Un uh, tāpēc uh, mūsu mērķi ir daudz plašāki nekā pievērsties tikai finanšu pakalpojumiem, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jāveicina patērētāju uzticēšanās, mums ir vajadzīgi skaidrāki tiesību akti, bet ir jāpievēršas arī citām uh, patērētāju, citiem patērētāju uzticēšanās aspektiem. Un uh, Vēl viena lieta, kurai es vēlējos pievērsties, ir joma, kur jau pieminējuši daži runātāji, proti tiesiskais ietvers eh, vispārējiem pakalpojumiem, sabiedriskiem pakalpojumiem. Un, eh, manuprāt, Tas ir viens no secinājumiem, kas eh, vēl būtu jāuzsver, par ko jau tika diskutēts runājot par pakalpojumu direktīvu. Eiropas parlamentā bija notikusi diezgan liela diskusija par to arī ministru padomē, proti vai šie pakalpojumi ir iekļaujami pakalpojumu direktīvā. Vai tie ir komerciāli pakalpojumi, vai tie nav komerciāli pakalpojumi? Un uh, pakal, parlaments un padome ir norādījuši, ka nē, tie nav parastie pakalpojumi, kas ir iekļaujami pakalpojumu direktīvā. Uh, tiem ir vajadzīgi atsevišķi noteikumi. Pamat uh, nosacījumi šeit bija diezgan atšķirīgi, jo te nav runa tikai par patērētāju tiesībām, bet arī, piemēram, par pacientu tiesībām, arī par eh, to iedzīvotāju tiesībām, eh, kas, eh, kas ir nokļuvuši tādās diezgan ārkārtas situācijās, un te ir vajadzīgi atsevišķi noteikumi Pakalpojumu direktīva, savukārt pakalpojumu direktīvas noteikumi ir diezgan vispārīgi. Uh, mums uh, Arī, arī Lisabonas līguma 4. punktā un protokolā ir uh, runa par šiem jautājumiem un ir skaidrs, ka mums e, šīs problēmas ir jārisina. Mēs nedrīkstam to atstāt e, tikai citu ieinteresēto pušu ziņā. Mums ir skaidri jāparāda, kā mēs vēlamies risināt šīs problēmas. Un, e, kā Grek kungs jau norādīja, mums ir vajadzīgas ietvertiesības šajā jomā. Un uh, kolēģi ir norādījuši, ka pastāv bažas, ka situācija varētu kļūt vēl birokrātiskāka, ka, ka tādajādi mēs varētu iejaukties subsidiaritātes principā. Mums būtu skaidri jānorāda, kā te ir runa par šo pakalpojumu aizsardzību, lai lai tie arī turpmāk e, būtu patiešām pielāgoti dalību valstu iedzīvotāju vajadzībām bez e, bažām, e, ka pastāv neskaidri tiesību akti un nav īsti sapratnes, kā, kā rīkoties šajā jomā. Mums ir ļoti konkrēti par šiem jautājumiem jādiskutē, mēs nedrīkstam šīs lietas atlikt malā, bet ir jādomā par to, uh, kā panākt eh, to, ka tiek ņemtas vērā visas bāžas, kā jau Rūls kundze un Švāba kungs ir eh, norādījuši. Te nav runa tikai par to, te nav runa par kādu pakalpojumu padarīšanu par komerciāliem pakalpojumiem, bet gan par aizsardzības izveidošanu. Uh, Un uh, tas būtu tāds kopīgais kurs, kas būtu jāizvēlas. To es gribēju kopumā teikt. Es, es izteicos uh, nedaudz ilgāk nekā bija iecerējusi, jo priekšsēdētājs bija norādījis, ka mūsu diskusijai šodien ir daudz laika, tāpēc es izmantoju iespēju parunāt ilgāk nekā es to parasti daru komitejā. Paldies! No, it was very, it was very good. Uh, ļoti labs diskurss, un, protams, ka mēs esam atvēlējuši pietiekam daudz laika šie svarīgā ziņojuma izskatīšanai. Tā tad eh, mūs raida tiešraidē internetā, un iespējams, ka miljoniem skatītāju gaida internetā 11. kad ieradīsies profesors Monti un kad mums uzsāksies šī, starp, šī būtiskā saruna. Iespējams, ka viņi vēl nav ieradušies ieradušies eh, pie interneta, un iespējams, ka arī Van Rompēja kungs gaida 11, lai klausītos ziņas par iekšējo tirgu. Tātad Štailers, Stīlers kunda, Raptī kungs, Krēts kungs, Čantafiledes kungs, Kreutzmann kungs. Es domāju, ka mums būs pietiekami daudz laika uzklausīt visus runāt gribētājus un uzklausīt arī profesoru teikto. Es eh, atvainojos, ka nesveicu ātrāk mūsu eh, komitejai pievienojušos jaunu deputātu, tā ir Sulīja kundze. Un tagad Stīlers kundze. Thank you, eh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs, runāšu lakoniski. Daudz, kas no man teikt gribētā jau ir iepriekš pieminēts. Varbūt būs svarīgi atcerēties, ka runājot par iekšējo tirgu, tas arī ir mūsu komitejas nosaukumā iekšējā tirgus komiteja. Varbūt jautājums ir par to, kā mēs sevi pasniedzam. Iespējams, ka vārdkopa iekšējais tirgus vairāk cilvēkiem asociējās ar protekcionismu, ar kopējo tirgu. Un uh, Katrā ziņā tas ļauj mums uzdot daudz jautājumu. Es uzskatu, jā, ka varbūt vajadzētu runāt par 20 nepatīkamu pieredzi iekšējā tirgu, ko vajadzētu uzzināt no patērētājiem. Varbūt, ka nevajag izvēlēties skaitli 20, bet labāk 3 vai 5. Tas ļautu mums vairāk koncentrēties uz problēmām. 46. punktā, Luis, jūs pieminējāt solvit. Es uzskatu, ka tas ir instruments, ko mēs varam izmantot. Es zinu, ka to pieminēja, solvit pieminēja arī priekšsēdētājs. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai iedzīvotāji zinātu, kādas ir iespējas un pie kā ir jāvēršas, ja viņiem ir problēmas. Vakar darba, darba grupā mēs jau runājām, ka Cilvēki neizprot, kas ir iekšējais cirgus un ko iekšējais tirgus viņam konkrēti dod. Tas ir ārkārtīgi interesanti un ir patīkami redzēt šeit šodien Montīkungu, jo tas eh, vienkārši pierāda to, cik svarīgs ir mūsu veicamais darbs. Un, protams, mēs ar dziļu interesi uzklausīsim jūsu teikto. Par 59. punktu par pilsoņu hartu. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt, mums ir jābūt vienkāršiem savos izteikumos. Mums ir jābūt patiesiem savā saziņā. Mums jau bija diskusijas par padomas sēdi. Vakar mēs runājām arī par to, ka mums ir jārunā par iekšējo tirgu, jo tas ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Ja tas adekvāti nedarbosies, tad tas sagrauj vairāk vai mazāk visu pārējo. Paldies par debatēm, un es ar lielu prieku gaidīšu 11, kad ieradīsies Montīkungs. Esmu pārliecināta, ka daudz cilvēku šo uzklausīšanu skatīsies, ja nē, tad viņi to varēs noskatīties pēc tam internetu arhīvā. Turners kundze. Thank you. Paldies! Lieliskas debatas, un ir ļoti labi, ka šajā komitejā mēs runājam par šo tēmu. Mēs runājam bieži vien par tehniskām lietām, līdz ar to es ļoti augstu novērtēju, ka uh, Mēs eh, iekšējā tirgus diskusijās runājam par visiem svarīgām lietām. Piekrītu Gebhards kundzei, ka iekšējais tirgus ir instruments un nevis mērķis, tas ir ceļš un nevis galapunkts. Mums tas ir tikai ceļš un instruments, kā izveidot labklājības sabiedrību visā Eiropā. Iekšējais tirgus ir viens no instrumentiem, kā nodrošināt sociāli taisnīgu Eiropu. Vēl vēlētos piebilst, ka bez šaubām iekšējais tirgus ir bijis un joprojām ir un būs galvenais Eiropas Savienības dzinējspēks un Eiropas Savienības integrācijas mehānisms. Un tomēr, vai mums ir izdevies izveidot holistisku pieeju vides dimensijai, integrētai sociālai dimensijai? Augstu novērtēju šo ziņojumu, jo tajā ir izskatīts šīs problēmas, kuras interesē visus. Jo, projām, protams, ka nav tikai birokrātijas problēmas un īstenošanas problēmas, mēs varam runāt arī par izkropļotām konkurences iespējām, par sociālo dempingu, par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tas viss ir iekšējais tirgus. Pretējā gadījumā mēs iekļūsim lejupējošā spirālē un cilvēki mūs nekad nesapratīs un nepiedos kādi būtu priekšnoteikumi tālākai tirgus integrācijai? Ja mēs vēlamies eh, nākotnē nodrošināt adekvātu iekšējā tirgus funkcionēšanu, tad mums ir jāizprot, ko vēlas patērētāji. Ir jābūt cenu caurskatāmībai, ir jābūt eh, ļoti augstā līmenī aizsargātām patērētāju tiesībām, Protams, ka patērētājiem varbūt kaut kas nepatīk. Šeit tik pieminēts nepatīkamo lietu 20 saraksts, bet varbūt vajadzētu pajautāt arī to, kas patīk. Nākamais nosacījums - izvairīties no konkurences kropļošanas, un tas sev ietver veselu virkni pak pasākumu. Varbūt, ka vajadzētu noteikti minimālo nodokļu slogu uzņēmumiem un atkal runāt par klimata un vidas jautājumiem. Nākamais varbūt būs nedaudz pretrunīgs aspekts, un tas jau ir daļai ticis pieminēts diskusijās un daļai arī, piemēram, 26., 50. un 52. punktos, bet eh, vēlētos to vēlreiz izvērtīt. Uzskatu, ka šajās debatēs parādās vēl viens cits zemūdens ap, akmens, kuru varbūt varētu nosaukt par kompetences e, šķautni. Mēs varam runāt par kompetenci, bet tas jau sev ietver sociālo un vides šķautni. Par to mēs vēl neesam pietiekami izgaismojuši. Šobrīd spēkā ir Lisabonas līgums. Protams, ka mēs darbojamies jaunā līguma ietvaros, Un tomēr mums ir jārunā par to, kāda būs konkurence Eiropas Savienībā nākotnē. Un negribu to runāt, bet mums ir jāgatavojas jau nākamajam Eiropas Savienības lēmumu sagatavošanā. Um, uh, paldies, uh, Turners kundze. Šķiet, ka mums ir laiks vēl uzaicināt Raptī kundzi izteikties, pēc tam es došu vārdu Montī kungam. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlētos runāt par šo uh, atzinumu un par to, ko vēlētāji runā Grieķijā. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kurš ir saistīts gan ar Eiropas Savienības, gan pagad, tagadējo situāciju, gan arī nākotni. Un Greka kungs to ir izgaismojis no dažādām pusēm, un ar to viņu vēlētos arī apsveikt. Iekšējais tirgus un Grieķijai tas ir ārkārtīgi svarīgs. Šobrīd eh, Grieķiem ir grūti saprast, Katrā ziņā iekšējam tirgum ir e, neglīta seja, bet laba sirds, un grieķiem tas ir kaut kas ārkārtīgi attāls. Es uzskatu, ka iekšējam tirgum ir jāmaina šī seja, jātais plastiskā operācija, jānomaina maska. Mēs mūsu, eh, kad man jautā, kādā komitejā es darbojos, es saku iekšējā tirgus eh, komitejā, tad liela daļa man vēlētāji saka, mmm, tad viņi pakrata galvu un tad eh, nesaprot, kas tad ir iekšējais tirgus un ko es tad daru. Es negribu vairs dzirdēt mmm un negribu redzēt galvas kratīšanu. Es uzskatu, ka mums ir ļoti labas iespējas. Um, strādāt iekšējā tirgus uzlabošanā, jo es vēlētos, lai iekšējais tirgus būtu skaists tēls, ar skaistu seju, ar skaistu galvu un arī skaista dvēsele. Runājot par ķermeni un dvēseli, jūs, protams, saprotiet, ka es runāju to, ar, no tā no sabiedrības un tautsaimniecības puses. Es uzskatu, ka iekšējais tirgus tieši kā jau Evelīna teica un Turlens kundze šeit teica, iekšējais tirgus nedrīkst kļūt par papīru kaudzi. Iekšējiem tirgum ir jābūt, jābūt eh, vienam no būtiskākajiem iedzīvotāju dzīves līmeņa nodrošinātājiem. Tāpēc es vēlētos pajautāt vienu lietu. Uh, Tātad mums ir jārunā par patērētāju un iedzīvotāju aizsardzību. Mēs pārstāvam iedzīvotājus, mums ir jātīsta iekšējais tirgus tādajādi, un tam mums ir nepieciešama iedzīvotāju atbalsts. Mums ir nepieciešams eh, pārvaldīt iekšējo tirgu tādajādi, kas nāktu par labu patērētājām. Nevienmēr, nevienmēr mums ir jārunā tikai par tehniskām lietām, mums ir jārunā arī par sirds lietām. Vēlētos uzsvērt, ka no iedzīvotāju puses mums ir jānodrošina tas, ka iedzīvota, <clears throat> iedzīvot, Iedzīvotāji izpratīs iekšējo tirgu tikai tad, ja viņi zinās, kas tas būs. Ja viņi izpratīs, uz ko tas balstās, tad mēs varam pieprasīt viņu idejas, kā attīstīt iekšējo tirgu. Un tad arī būs izvairīšanās no konkurences kropļojumiem. It kā tas ir uh, eh, saprotami un it kā arī viegli izpildami, bet vai tiešām tā ir? Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai iekšējais tirgus būtu iedzīvotājiem izprotams. Tas ir samērā grūti, iekšējais tirgus ir tik plaša joma. Mums tas ir jāizskaidro. No šāda viedokļa lūgoti, lūkojoties, varbūt ir vērts padomāt pie tā, ka mums vajadzētu izvēlēties vienu, varbūt divus visvieglāk izprotamās tēmas ko varētu izprast iedzīvotāji, patērētāji un uzņēmumi, un tad piedāvāt piemēru šīm tēmām. Piemēram, goe kolēģis, es eh, pavisam nesen dzirdēju, ka eh, goe kolēģis runāja par šiem pieciem eiro, kas ir jāmaksā izņemot, eh, izņemot naudu no automāta ārzemēs. Tas ir konkrēts piemērs, ko iedzīvotāji saprot. Un, piemēram, balstoties uz šo piemēru, mēs varat izveidot kādu informācijas kampaņu un sameklēt arī citas piemērus, ko vienkāršais iedzīvotājs saprastu, kā iekšējais tirgus pakalpo viņām un ko iekšējais tirgus dara viņa vai viņas labā. Un, protams, arī jārunā par to, kā iedzīvotājs varētu palīdzēt iekšējiem tirgum. Man dikt patīk šis uh, ziņojums un vēlētos pateikties referentam. Un eh, varbūt, ka nākamreiz lai es nevēlē, ja es neprasīšu vārdu pateicoties profesoram Montī, vēlētos jau tagad uzreiz pateikties Montī kungam un atsaukt atmiņā to, ko viņš 14. decembrī teica Strasbūrā uzklausīšanā. Es varbūt vēlētos eh, uzzināt ko Montei kungs vēlētos darīt un ko viņš vēlētos uzlabot, lai iekšējais tirgus būtu vairāk izprotams iedzīvotājiem. Kā mēs varam nodrošināt iedzīvotājiem to, lai lai tautsājumniecības joma, kur darbojās Eiropā, būtu nevis problēmu posms, bet visiem nāk par labu priekšstādātājs. Paldies, Raptīkungs, katrā ziņā Man eh, patika jūsu vīzija par iekšējo tirgu. Tā tad eleganta dāma ar spēcīgu eh, dvēseli un eh, labu sirdi. Es uzskatu, ka visas dāmas šajā komitejā arī varētu tikt raksturots tieši tādā pašā veidā. Tas arī varbūt būtu ievadvārdu vietā mūsu īpašajam uzaicinātajam viesim, profesoram Montī. Un redzēsim, vai Montīkungs piekrīt šim attēlojumam. Thank you. <coughs> Paldies priekšsēdētāji par to, ka uzaicinājāt mani, devāt man iespēju izteikties interneta pārraidē vislabvēlīgākajā laikā. Un paldies arī par jūsu pēdējo komentāru, ko es, protams, pats būtu izteicis, ja jūs to nebūtu darījuši. Pēc eh, ļoti precīzās Ratikundas eh, sniegtās eh, sniegtā apraksta vienotajam tirgum. Un, protams, ka vienotais tirgus ir uh, no vienas puses arī, protams, elegants ris, risinājums, bet, protams, arī stiprs. Es vēlos eh, pievienoties arī apsveikumiem Greha ziņojumam. Pirmkārt, tas jau ir lielā mērā attiecināms arī uz jums, eh, priekšsēdētājiem, jo IMCO komiteja izvēlējās eh, sastādīt šādu pašiniciatīvas eh, ziņojumu par vienoto tirgu. Tā, tas nav obligāts solis, bet tas parāda to, eh, cik tas jums ir svarīgi, un to es apsveicu. Otrakārt, kas ļoti arī ir svarīgi. Vēlos apsveikt Grehas ziņojumu kvalitāti, eh, par kuru pozitīvi izteicās jau visas šī parlamenta politiskās grupas. Uh, Tā kā to es varu tikai papildināt arī no sevis. Un šis ziņojums arī ir ļoti vērtīgs kā ieguldījums manis paša veicamajā darbā. Tā kā Grehkungs, paldies jums! Es atceros arī mūsu pārunas Strasbūrā. Eh, tikko jūs bijāt sācis strādāt pie šī ziņojuma, un es varu noteikti apgalvot, ka gan saturiskā ziņā, gan filozofiskā un politiskā pieejā jūsu ziņojums būs ļoti noderīgs manā darbā, un es jau balstos uz mūsu iepriekšējo tikšanos, eh, smeļos no tā savu iedvesmu, un cerams, ka arī mans ziņojums noderēs jums jūsu tālākajā darbā. Tagad es vēlētos izdarīt atsevišķus komentārus, eh, ko es eh, varu izteikt pēc diskusiju uzklausīšanas un arī iepazīšanās ar pašu ziņojumu. Varbūt eh, ne tik detalizēti kā jūs, priekšsēdētāj kungs vienkārši padalīšos ar pāris novērojumiem, arī tā skaitā saistībā ar manis paša ziņojumu. Greha ziņojums, manuprāt, ir sasniedzis ļoti vērtīgu līmenī, atbalstot visaptverošu pieeju vienotajam tirgumam. Nu, parlamenta dokumentiem tā ir tāda jauna pieeja, principā varētu teikt pat visos Eiropas Savienības dokumentos jauna pieeja. Un kaut arī pašā tekstā jūs eh, pārmaiņas lietojat vienoto tirgu un iekšējo tirgu. Es tomēr piekrītu eh, kolēģei, kas šeit izteicās, ka vienotais tirgus ir daudz labāks apzīmējums. Trīs iemeslu dēļ. Divus jau es pieminēju, kad mēs tikāmies eh, decembrī. Un eh, tad, kad mēs runājam ar eh, iedzīvotājiem kādā konkrētā dalību valstī, tad eh, runājot par iekšējo tirgu, cilvēki automātiski saprot, ka mēs runājam par iekšējo tirgu tajā konkrētajā dalību valstī. Otrs iemesls, kā jau Štilers kundze izteicās, uh, iekšējs, um, tas varētu uh, tiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienību, radīt iespēju par kaut ko noslēgtu, kas gan nu, paradoxāli ir, jo mēs labi apzināmies, ka tā nav taisnība. Mēs labi zinām, ka liela daļa mūsu iedzīvotāji un arī uzņēmumi samērā skeptiski vērtēja vienoto tirgu, jo zinu, ka tas uh, nav pietiekami noslēgts. Un, uh, Tad eh, tādējādi tiek maldīgi varbūt radīts iespējas, ka iekš, šis iekšējais tirgus ir kaut kas tiešām iekšējs un noslēgts. Bet treškārt, eh, šis iemesls varētu būt izaicinājums. Tad uh, vienotais tirgus principā kalpo jau kā izaicinājums, kā kaut kas sasniedzams. Un nu, gan Grehkungs, gan priekšsēdētājs jau uzsvēra to, cik uh, būtiski ir uh, strādāt ar šo fenomenu, šo vienoto tirgu. Tas nav mērķis kā tāds, tas ir instruments mērķu sasniegšanai, tam es piekrītu, bet tas ir ļoti daudzveidīgs un fragmentēts, varētu teikt, dažādu lietu kopums. Es zinu, kā es biju principā nobijies, tad, kad man bija jāsāk strādāt kā iekšējā tirgus komisāram. Tas ir, principā, viss sarežģītākais eh, darbs eh, no vissarežģītākā pāraugamā joma. Eiropas Savienībā komisāram, ir ļoti grūti panākt saskaņotību tieši tādā visaptverošā pieejā, un manā skatījumā Greha ziņojums to ļoti labi paveic. Un es piekrītu jums, priekšsarētāji kungs, ka ir nepieciešama rīcība, kas nevar būt tikai un vienīgi likumdošanas eh, aktu pakete, bet to mēs varētu nosaukt par rīcību kopumu, vai um, mēs varētu tā vajadzētu apvienot šos abus konceptus, tad nevar būt runa tikai par tiesību aktiem, ir jābūt arī eh, rīcībai. Tātad, kas ir tie elementi, kas veido šādu visaptvarošu pieeju vienotajam tirgumu, eh, kuri varbūt nav pietiekami izstrādāti Greka ziņojumā? Uh, Es mēģināju tādā kritiskā veidā skatīties uz šo ziņojumu. Manuprāt, ir dažas lietas, kas būtu pie, pieminamas, kuras eh, jūs, eh, referentkungs, neizstrādājāt tik plaši, cik to varbūt varētu darīt, eh, manuprāt. Bet, protams, jums jāievēro ir ierobežojumi, ko jums uzliek šī komiteja, bet tas tikai pastiprina to, ka Eiropas komisijai būs jādara vēl vairāk, lai saskaņotu 14 eh, aptuveni ģenerālu direktorātu darbību, kas strādā ar vienoto tirgu, un ir skaidrs, ka ir uh, nepieciešama šāda pieeja arī parlamentārajā darbā, jo, piemēram, jūs uh, uzsverat, cik svarīga ir īstenošana. Bet, protams, ka jūs to darat atsaucoties uz iekšējā tirgus direktīvu un regulu īstenošanu Protams, ka ir svarīgi arī nodrošināt to, ka konkurences un valsts atbalsta noteikumi arī tiek īstenot atbilstoši. Tāpat arī nodokļu jautājumi, sociālajie jautājumi, bet, protams, arī ārējie aspekti vienotajam tirgum, kas aizvien vairāk iegūst papildu nozīmību. Uh, Tad, kā es saprotu, tas nav pilnībā jūsu komitejas eh, kompetencē, bet es jūsu vietā nebaidītos eh, spērt mazliet eh, kādu soli arī ārpus šīs noteiktās kompetences jomas, ja mēs tiešām vēlamies runāt par tādu visaptvarošu pieeju. Kas attiecas uz industriālo vai rūpniecisko pieeju, tad es arī varu izdarīt nelielu novērojumu Es pilnībā piekrītu patērētāji, iedzīvotāji orientēšanai vai virzīšanai tieši uz šādu uh, centrālo punktu. Un jūs pareizi norādāt, ka mums ir jāatgūst patērētāju uzticēšanās un pilsoņu uzticēšanās, kas līdz šim nav spējuši redzēt, kā vienotais tirgus eh, dod kādu labumu arī viņiem. Un, protams, arī tam ir jādarbojas par labu eh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Bet dažkārt pat lieli uzņēmumi aizvien vairāk skeptiski vērtē vienoto tirgu un viņa entuziasma līmenis samazinās salīdzinot ar agrāko laiku. Un tas ir lielā mērā saistīts ar rūpnieciskiem jautājumiem un ārējiem jautājumiem, jo Eiropā lielo uzņēmumu vadītāji diezgan daudz ir pārliecināti, kā tas ir liels un svarīgs projekts, šis vienotais tirgus Eiropā, bet kā mēs varam salikt kopā to ar konkurences politiku un valsts atbalstu politiku, ar konkurētspēju globālā līmenī, kā nodrošināt to, ka Eiropa ir praktiski vienīgā vieta pasaulē, kur ļoti aktīvi tiek īstenot valsts atbalsta noteikumi, kamēr pārējā pasaulē tādas lietas praktiski nepastāv. Līdz ar to ir nepieciešams tāds neliels, varbūt, pārmaiņas politiskā aspektā un ļoti liels pedagoģiskais darbs, lai izskaidrotu to, ka uh, nav jau tā, ka nebūtu iespējams izveidot šādus līderus, ja eh, arī ievērojot valsts atbalsta noteikumus, un Eiropai vajadzētu uzlabot savus um, eh, pūles, lai nodrošinātu sadarbību starp valdību un uzņēmumiem šādos daudzpusējos fórumos. Un nākamā gadā eh, Francija būs priekšsērētāja G20. Eh, tas, manuprāt, ir ļoti laba iespēja iekļaut šos jautājumus arī G20 dienas kārtībā. Uh, attiecībā arī uz valsts uzņēmumiem un attiecībām starp valdībām un uzņēmējiem. Un uh, otrā savā uh, daļ, teksta daļā es tad vēlētos uh, izteikties mazliet arī par savu ziņojumu. Man līdz aprīļa beigām ir jāiesniedz ziņojums Barozo kungam, tā kā nedaudz laika ir atlicis vēl. Es ceru, jūs izrādīsiet izpratni, ka šobrīd um, es nevaru pārāk daudz iedziļināties um, vai sākt uzskaitīt ieteikumus vēl nepabeigtam ziņojumam. Protams, ka būs zi arī ieteikumi tajā. Uh, Šobrīd es varu teikt tik daudz, ka IMCO komitejas eh, locekļiem ne, nebūtu īpaši liels pārsteigums, es domāju, tad, kad jūs lasīsiet manu pabeigto ziņojumu. Es domāju, jūs diezgan lielu sinerģiju varēsiet eh, novērot eh, ko, protams, es lielā mērā esmu smēlējis no mūsu diskusijām 14. decembrī. Un es domāju, ka mūsu pārunas šodien arī noteikti atspoguļosies ziņojumā. Kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes es veicu ļoti plašas eh, konsultācijas, kā to Barozo kungs man bija lūdzis darīt. Pirmkārt jau parlamentā, tātad ne tikai ar IMCO komiteju, kas, protams, ir eh, mans galvenais atskaits punkts, bet arī ar krīzes komiteju ar ekonomikas un monetāro lietu komiteju, eh, tā skaitā arī dialogā ar nacionālajiem parlamentiem, un man ir bijis arī dialogs ar piecām politiskajām grupām - EPP, e, sociāldemokrāta, ALDE, zaļie un reformisti. Un ar sestajiem, ar goem es vēl tikšos. Esmu diskutējis par vienoto tīrgus politisko pieeju ar parlamentu priekšsarētāju Buzekungu un attiecībā uz padomi Man ir bijušas divas tikšanās ar uh, Van Rompuy kungu un arī Ekofin padomē un konkurences padomē. Kas attiecas uz dalību valstu valdībām, uh, tad ar šo padomju ietvaros esam pārunājuši šos jautājumus, bet ar lielāko daļu arī divpusēji pēc manas iniciatīvas tas ir noticis īpaši ar ministriem, kas piedalījās ECOFIN eh, padomē un eh, konkurences padomē. Un visbeidzot arī eh, diskusijas ar dažādām iesaistītajām pusēm. Ja runājam par lietas būtību, tad kopš mūsu tikšanās decembrī ir divi būtiski elementi, kas ir publiskajā telpā tikuši apspriesti uh, un kas piešķir eh, jaunu nozīmību vieta, eh, vienotajam tirgum. Ratī kundze jau pieminēja krīzi Grieķijā. Šī krīze skar publisko finansējumu, skar eirozonu, tomēr pēc būtības tas tā ir izpausme daudz dziļākai problēmai. Konkrēti es runāju par pietiekami eh, nopietnas politikas trūkumu attiecībā uz vienoto tirgu. Arvien vairāk kļūst skaidra, ka Grieķijā ir problēmas ar konkurētspēju, kas attiecīgi sasaistās arī ar līdzsvaru viņu publiskajā finansējumā. Uh, Bet, ja mēs skatāmies uz vienotā tirgus rezultātu tablo un citiem rādītājiem, tad redzam, ka Grieķijai tur nav labi rādītāji. Gan attiecībā uz e, vienotā tirgus integrēšanu savā ekonomikā, tā skaitā publiskajā iepirkuma jautājumos un citos. Uh, Līdz ar to šī ekonomiskā integrācija, ko piedāvā vienotais tirgus, Grieķija to nav ļāvusi pilnībā iesaistīt eh, savā tautsaimniecībā, kā to ir darījuši citas dalību valstis. Līdz ar to nepietiekama konkurence, nepietiekama atvērtība, kas ierobežo konkurenci un rada šādas problēmas. Un e, cits elements, kas vēl ir bijis aktuāls, ir ekonomiskā pārvaldība, kas arī izriet no tās pašas krīzes Grieķijā. Un ja mēs apzināmies, ka pat tā krīze un grūtības, kas e, Grieķijā notiek šobrīd, principā no, izriet no nepietiekama konkurences nodrošināšanas, tad kļūst principā skaidrs, un es saprotu, ka eh, prezidents Van Rompojas arī piekrīt šādam idejai, ka primāri attiecībā uz padomi, tad primāri mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, galvenokārt ekonomiskās integrācijas sakarā tieši saistībā ar vienoto tirgu. Un šeit 27 dalību valstu padomē ir ko darīt, ne tik daudz tikai vienīgi Eirozonai. Un um, skaidrs, ka Grieķija nav vienīgā dalība valsts, kurai problēmas, un Eirozonas ietvaros vajadzētu pilnībā nodrošināt atbilstību vienotā tirgumu, lai arī pilnībā izmantotu ekonomiskos iegūmus, ko tas sniedz. Tātad tās nu būtu tās dažas piezīmes, ko es varu šobrīd izdarīt attiecībā uz to, kāds ir mans skatījums uz šīm lietām, ko es varu sniegt šobrīd jūsu komitejai. Un kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes es jau varu teikt, ka šī vienotais tirgus ir mūsu kopējs rūpju bērns un principā nozīmība kļūst arvien lielāka. Un noslēgumā es tad eh, varu teikt tā, mums ir visiem jābūt pateicīgiem Greka kungam. Es, es esmu noteikti pateicīgs par viņu sagatavoto ziņojumu, kas ir no vienas puses ļoti konkrēts un specifisks atsevišķos komponentos, bet tā pašā laikā ir arī ļoti labs solis uz priekšu visaptvarošai pieeja. Paldies! Well, like es vēlētos uh, patiešām pateikties Montī kungam par uh, šo produktīvo un uh, visaptverošo mūsu pārunāto jautājumu analīzi. Un mēs ļoti gaidām jūsu ziņojumu, kas, kurā pavisam noteikti būs konkrēti un skaidri ieteikumi. Uh, Es saprotu, ka šobrīd jūs par tiem nerunājat, saprotam iemeslu dēļ, bet mēs skaidīsim iespēju iepazīties ar tiem. Runājot par jau notiekošo procesu, es varbūt varētu lūgt jūs eh, īsi to komentēt, pirms mēs atsākam debati. Cik eh, noprotu jūs iepazīstināsiet mūs ar eh, sava ziņojuma rezultātiem jūnijas samitā? bet es zinu, ka ir konkurences padomes sanāksme māja beigās. Un uh, es eh, par šo runāju tāpēc, ka mums uh, jāstrādā pie galējā balsojuma grafika pie Greka kungu ziņojuma, lai kolēģi varētu iesniegt savus grozījumus un uh, vienlaikus nodrošināt to, ka mēs nebalsojam par to tik vēlu, lai daudzas lietas vairs nevarētu ņemt vērā. Kādas ir jūsu prognozes par jūsu prezentāciju grafiku? Mēs eh, vēlētos arī pieskaņot savu darbu tam, lai nodrošinātu, ka mēs virzāmies vienotā tempā. Jā, paldies priekšsēdētāji, saka Montī kungs. Tas ir eh, mūsu visu interesēs eh, saskaņot grafikus cik tālu ir runa par maniem plāniem, mana ziņojuma izmantošana lielā mērā būs komisijas priekšsēdētāja ziņā. Es iesniegšu ziņojumu viņam aprīļa beigās, tad viņš lems par to, kā rīkoties, gan pēc būtības, gan arī procesa ziņā. Jūs varbūt jau esat pieredzējuši, jau pamanījāt, ka komisijas darba programmā, kas nesen pieņemta, uh, ir norāde uz to, ka komisija, es īsti neatceros, kāds formulējums tika izmantots, saka runātājs, bet bija norāda uz komisijas iniciatīvu vai jeb dokumentu, kas bija ieplānots eh, nākšanai klajā maijā, kā atbilde uz manu ziņojumu vai kā papildinājums manam ziņojumam. Viss ir priekšsādātāja Barozo ziņā, bet varētu notikt tā, ka daļa no šī materiāla tiks izskatīta jūnija Eiropadomē, jau ir pausta liela interese par šo tēmu, un tā kā jūs jau bijāt norādījuši uz konkurēt spējas padomi, es tur piedalījos 1. maijā, lai apmainītos viedokļiem ar ministriem. Un eh, šis padomis eh, prezidentūra lika noprast, eh, ka viņi labprāt uzaicinātu mani maija beigās atkal uz viņu sanāksmi, līdz ko būs nācis klajā ziņojums. Mm, atvainojiet, ka es nevaru jums sniegt nekādu konkrētāku informāciju, bet es šobrīd esmu iegrimis uh, darbā un vēl nenodarbojos ar šī darba reklamēšanu. Labi, saka priekšsēdētājs kolēģi, atsāksim debati. Es gribētu, lai iesaistās Bromso kundze no komisijas. Varbūt mēs varētu noslēgt mūsu pirmo diskusiju kārtu. Liekas, ka vēl bija palikuši runātāji un vēl ir laiks komisijas pārstāv neiebilst. Es nosaukšu runātājus sārakstus Dekampus, Trento Filidīs, Kroicmana kungs, Tjūnas kundze, un vēl ir otrā runātāja kārta Raptī kundze un Gebhārda kundze. Es varētu ielikt kādu runātāju arī pirmajā kārtā, un Rošfor kungs arī, viņš būs otrajā runātāja kārtā. Labi. Sāksim ar Dekampus kungu. Paldies, priekšsēdētāji. es uh, pievērsīšos Luisa Greka ziņojumam, kaut arī atsaukšos arī uz uh, Mario Monti teikto, Un uh, man ir prieks, ka varu šeit piedalīties šorīt. Manuprāt, Greka ziņojums ir ļoti svarīgs dokuments. Un uh, es domāju, ka būs diezgan liela vienprātība par to, kā viņš izvēlējies risināt uh, patērētāju jautājumu. Mēs šeit visi runājam par starptautisko tirdzniecību, konkurētspējas jautājumiem, finanšu pakalpojumiem. Un, manuprāt, varbūt eh, būtu bijis labi, ja būtu bijusi skaidrāka atsauce uz šiem jautājumiem. Un eh, Tas nav izdarīts šajā ziņojumā. Manuprāt, eh, vajadzētu likt eh, lielāku uzsveru šīm lietām. Un vēl mums vajadzētu izvairīties no tāda kā Ziemassvētku eglītes fenomena. Eh, proti mēs izkarinām uz šī koka savas vēlmes un cerības. Tā gluži nevajadzētu rīkoties, vajadzētu izvēlēties struktūrētāku pieeju. Protams, mēs visi piekrītam, ka iekšējais tirgus ir būtisks un ka tam ir jāapmierina individu un sabiedrības kopumā vajadzības. Bet eh, no otras puses ziņojumā, es gribētu teikt, ir sniegts kaut kas vairāk par vienkārši labu pamatu turpmākajam darbam. Tas ir eh, ziņojums, kurš varētu un kuram arī būtu jāspēlē ļoti nozīmīga loma jo tas uh, nāk klajā paralēli profesora Montī ziņojumam. Referents vērš uzmanību uz uh, būtisku problēmu. Viņš ir pievērsies tam, ko viņš sauc par, eh, par šķēršļiem dalību valstīs. Viņam ir taisnība šajā ziņā. Dalību valstis šobrīd īsti nestrādā ar uh, tādu ideju prātā, ka tās patiesībā arī ir vienotā tirgus īpašnieces. Un dalību valstis. Dalību valstu pārstāvji atgriežas no Briseles un uzskata, ka viņiem ir pienākums atvērt uh, savu valstu tirgus atvērt tirgus eh, šim vienotajam tirgum, kurā ir daudz problēmu un trūkumu, piemēram, sociālo pakalpojumu jomā. Un tomēr Eiropas līmenī mēs mēģinām pamazām ieviest tirgu, kurā, darb, kurā preču un pakalpojumu plūsma darbojas startautiski. Savukārt eh, Dalību valstis nav pilnībā pārliecinātas, ka viņām vajadzētu šajā plūsmā iesaistīties. Tās ir ļoti piesardzīgas attiecībā uz eh, šo tirgu. Eh, tāpēc, ņemot vērā visus šos apstākļus, man šķiet, ka mums vajadzētu izvēlēties politiku, kurā mēs virzāmies maziem solīšiem, atverot uh, iekšējos tirgus. Es piekrītu tam, ko Montīkungs teica. Tirgi ir uh, savstarpēji nodalītas lietas. Viņi ir kā dažādu lietu apkopojums vienā. Tāpēc mums vajadzētu būt ļoti selektīviem izvēloties jomas, kurās mēs varam iekšējā tirgu panākt straujāku progresu, jo mm, jomās uh, jo, jo šis straujāks progress varētu apmierināt to cilvēku intereses, kas vēlas straujāku progresu. Mums ir jābūt selektīviem, un eh, labs piemērs šeit ir elektroniskā komercija. Mums būtu svarīgi virzīties pakāpeniski un nesasteigt procesus. Mums notiks, eh, ne jau notika atvainojiet darba grupas eh, sanāksme elektroniskās komercijas jautājumos. Mēs tikāmies ar uh, veiksmīgu uzņēmumu pārstāvjiem. Daudzās valstīs uh, tika gūti jau gūti panākumi elektroniskās komercijas jomā, bet joprojām pastāv uh, sarežģījumi, kad ir runa, piemēram, par PVN, kad cilvēki neusticas pārrobežu elektroniskās komercijas norēķinu sistēmām. Tomēr elektroniskā komercija aug, tās nozīmīgums pieaug iekšējā tirgu, it kā nemanāmi, bet uh, attīstība ir vērojama. Tomēr ir tirgus attīstības šķēršļi arī elektroniskās komercijas jomā, un šie šķēršļi mums ir pamazām jālikvidē. Runājot par eh, Malkolmu teikto, es ļoti priecājos par viņa entuziasmu, tas man pārsteidz. Viņš eh, acīm redzami vēlas eh, palīdzēt veidot iekšējo tirgu un paraugoties uz Greka kunga priekšlikumu, kur viņš ierosina četru posmu pieeju iekšējam tirgumam Ja tā būs mūsu izvēlētā pieeja, tad mēs tā arī varam lemt. Mēs esam Eiropas Savienības uh, likumdevēja struktūra. Lieta ir tāda, ka man šajās, šajos jautājumos pieredze nav pietiekami liela. Es neesmu drošs, vai Harbora kunga priekšlikums ir labākā pieeja. Varbūt vienotā tirgus akts ir uh, kaut kas, ko mēs varētu apvienot ar Greka kunga priekšlikumu, un, un tādajādi mēs varētu kļūt aktīvāki iekšējā tirgus paplašināšanā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, pēc analoģijas ar šo mazo uzņēmumu aktu, kas ir eh, leģislatīva un neleģislatīva pasākuma kopums, mm, par to noteikti vēl tiks eh, debatēts eh, laikā, kad mēs iesniegsim grozījumus eh, Greka kunga ziņojumam. Tranta Filidis, tad Kreutzmana kungs, Tūna pirmajā kārtā un otrajā kārtā būs Gebhardas kundze un Rošfor kungs. Un, jā, Greka kungs pavisam noteikti komentēs uh, diskusiju pašās beigās. Un tad uh, būs varbūt vēl kāds runātājs un būs rezumējoši komentāri, un dosim vārdu arī Montī kungam, ja viņš vēlēsies ko teikt noslēgumā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es lūdzu vārdu, lai komentētu Greka kunga ziņojumu, bet eh, tā kā man bija iespēja uzklausīt profesoru Montī, es gribētu vispirms pateikties viņam par viņa komentāriem gan par Greka kunga ziņojumu, gan arī par viņa paša ziņojumu. Es, protams, esmu ņēmis vērā to, ka mums būs tikšanās ar viņu. Mana politiskā grupa jau ir nosūtījusi vēstuli ar viedokļiem un uh, nostājām attiecībā uz viņa projektu, bet mēs gaidām arī uh, divpusējās sarunas, kas notiks pēc tam. Es vēlētos uzsvērt viņa komentārus par to, ka viņš atbalsta Greka kunga ziņojuma filozofisko virzību, jo iekšējā tirgus uh, optimizēšanā mēs uh, priecājamies, ka ir izvēlēts jauns domāšanas veids, un Greka kungs savā ziņojumā jau ir uh, iekļāvis to, kas mūsuprāt ir svarīgi un, un kreisā spārna pārstāvji ir eh, bijuši diezgan skeptiski par iekšējo tirgu kā tādu, un tāpēc es priecājos, ka ir jauna vīzija, ka ir jauna politiskā domāšana iekšējā tirgus optimizēšanā, un es arī gribētu uzsvērt to, kā mani iepriecina Greka kunga uh, ziņojuma fokusēšanās uz patērētājiem uz MVU un arī uz iedzīvotāju kā tādu iesaistīšanu šajā pieejā. Ir svarīgi, lai eh, viņš neapstātos tikai pie uzņēmumu un finanšu struktūra interesēm, bet pievērstos arī patērētāju aizsardzībai un eh, pilsoņu tiesībām. Un eh, visu beidzot es gribētu teikt, ka mūs iepriecina uh, tas, ka viņš šajā politiskajā domāšanā ir iekļāvis arī iekšējā tirgus sociālos aspektus. Tas ir ļoti svarīgs pamats, jo iedzīvotājiem un patērētājiem ir milzīga loma šajā tirgu, un es gribētu pateikties gan Montī kungam, gan Greka kungam par viņu darbu. Paldies! Uh, now, un tagad Tūns kundze. Um, dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, dank, uh, Jā, Paldies, priekšsēdētāji. Šodien uh, debatēs jau uh, tika vairāk kārt uzsvērts, cik svarīgs ir vienotais tirgus, cik svarīga ir Eiropa. Tomēr mēs eh, esam atkal konstatējuši, ka šo nozīmīgumu īsti nesaprot iedzīvotāji. Te ir runa par eh, Eiropas tuvināšanu iedzīvotājiem, par sejas piešķiršanu Eiropai, bet ja mēs paraugāmies uz Vāciju, kur ir 99 deputāti un 80 miljoni iedzīvotāji, tas ir diezgan grūti. Un es eh, vēlētos uzsvērt šo aspektu. Mums vajadzētu panākt to, ka mēs izmantojam Eiropas priekšrocības lokāli mūsu iedzīvotājiem. Mums ir jāmēģina panākt tādu pārvaldību, kurā vietējie laikraksti arī raksta par Eiropā notiekošo. Protams, ir korespondenti, kas strādā lielajos reģionālajos laikrakstos un ir šeit Briselē, taču mums ir jāpārliecinās par to, ka uh, Eiropas jautājumi tiek pārstāvēt arī mazajos laikrakstos, kas vai nu nemaz neraksta par Eiropu, vai arī tas viedoklis ir diezgan negatīvs. Un, un šie laikraksti, ar šo laikrakstu palīdzību mēs varētu tuvināties Eiropai. Un mums ir jāpārliecinās, lai eh, pozitīvās lietas eh, asociētos ar Eiropu, tostarp arī šis skaidrās naudas izņemšanas jautājums, kas jau tika pieminēts. Šobrīd Vācijā tiek eh, diskutēts par eh, šo 5 eiro maksu, un ja mēs to pārunātu lokāli, tad, eh, ja, ja iedzīvotāji izņemtu naudu no bankām vai no kraikasēm, eh, būtu jārunā par šīm izmaksām, un Vācijā ir diezgan liels eh, tīkls ar šīm bankām. Un, un varbūt, ka mēs varētu pārņemties šīs izmaksas, kas saistītas ar starptautiskajām transakcijām. Un uh, nav nekādas eh, jēgas uzlikt lielāku slogu Eiropas iedzīvotājiem ar šiem, šiem problēmām. Ja mēs Vācijā ieviestu šo 5 eiro maksu, tad tādai būtu jābūt likvidēta šo 5 eiro maksu, tai būtu jātiek likvidēta arī visā Eiropā, jo pretējā gadījumā nebūtu jēgas uzlikt lielāku slogu Eiropas iedzīvotājiem vienā konkrētā valstī. Uh, Un es esmu drošs, ka mēs varētu piešķirt Eiropai seju gan patērētāju, gan iedzīvotāju acīs, sniedzot zināmas priekšrocības. Eh, runājot par uzņēmumiem, viņiem jau ir priekšrocības, eh, kas izpaužas kā vienotā eirozona. Un, eh, un Eiropas Savienības jautājumi nav vēl uh, līdz galam pazīstami pilnībā iedzīvotājiem. Un uh, ar to arī, tostarp arī Vācijas uh, solvit struktūra nav vēl īsti pazīstama Vācijas iedzīvotājiem. Un mēs pavisam droši varētu saņemt eh, vairāk sūdzību no iedzīvotājiem attiecībā uz šo pakalpojumu direktīvu, un tāpēc mums ir pavisam droši jāpadara šī struktūra pazīstamāka. Un tas ir viens punkts, kur uh, iedzīvotāji un arī uzņēmumi varētu saskatīt Eiropas priekšrocības. Uh, Visu beidzot, es gribētu teikt, ka mums ir jācenšas eh, piešķirt eh, Eiropai seja, to nevar darīt. Mm, tikai deputāti ir vajadzīgs labāks mārketings, eh, jāstrādā arī pie mēdījiem, un šīm ziņām jānonāk arī vietējos laikrakstos. Un ir jāinformē cilvēki par to, kādas priekšrocības dod Eiropa, un uh, ir uh, jāpanāk, lai uh, tiktu izveidots tāds kā mārketinga servis, uh, kas sniegtu konkrētas atbildes. Un tad mums būtu iespējas piešķirt Eiropai šo seju iedzīvotāju acīs. Paldies! Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Paldies, Kreutzmann kungs, Tūns kundze. Dziękuję bardzo. Um, Paldies! Es esmu ļoti priecīga šeit redzēt, ka pateicoties Greka, ziņ, Greka kunga sagatavotajam ziņojumam mums izvērsās tik interesants debatas. Pateicos arī Montie kungam. No sirds ceru, ka tēma tiks turpināta. Ja mēs e, runājam par Eiropas Savienības pilsoņu nepatiku, tad e, patiesībā manī tas izraisa tādu kā bēdu sajūtu, jo iekšējais tirgus ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, un visu laiku mēs dzirdam, ka iedzīvotājiem nepatīk tas, cits vai vēl kaut kas. Uh, Es tiešām ticu, ka iedzīvotājiem kaut kas nepatīk iekšējā tirgu, un iemesli tam varētu būt divi. Pirmais - tāpēc, ka nav sniegta pietiekama informācija par to, kas notiek iekšējā tirgu. Un, eh, protams, ka ir vesela virkni labu lietu iekšējā tirgu, bet eh, liela daļa iedzīvotāju nezina, ko darīt ar iekšējo tirgu. Tātad informācija nav tikusi sniegta pietiekami. Otrakārt, Eiropas Savienības e, tiesību aktu transpozīcija nav bijusi veiksmīga. Līdz ar to es visu laiku domāju par to, vai tiešām mēs e, iedzīvotājiem sniedzam pietiekam daudz informāciju par pamatbrīvībām, par to, ka veselības aprūpe nav iekšēji tirgus, ko dzirdējām jau vairāk kārt. Tātad, ja mēs vēlamies pilnībā atvērt iekšējo tirgu, tad mums tiešām tas ir jādara fiziski. Ja ārsti un medmāsas varēs nodrošināt adekvātu pakalpojumu sniegšanu, tad tam ir jābūt visā Eiropā. Ja mēs savstarpēji atzīsim diplomus, ja medicīnas pakalpojumi būs pieejami visā Eiropā pāri robežām, tad tas tiešām piešķirs pievienoto vērtību iekšējam tirgum un arī uzņēmumiem būs labāka priekšnosacījuma darbībai. Ja bankas e, nodrošinās pakalpojumu sniegšanu visā Eiropā, piemēram, ja es ar uh, IC karti varu maksāt visā Eiropā. Man kā Eiropas iedzīvotājai ir nepieciešams vismaz trīs kartes, jo viena karte nedarbojas otrā valstī. Mums ir jānodrošina kaut kāds kopīgums, un tomēr ceļš būs tāls. Skatoties, piemēram, uz manu ikdienas dzīvi Briselē, tad, eh, piemēram, ir atšķirības telefona cenās, piemēram, viesabonēšanas cenas. Es vēlētos redzēt zinām konkurētspēju Eiropas Savienībā, kur nevis dalību valsts savā starpā konkurē un cīnās, bet gan kompānijas. Piemēram, Beļģijā un Polijā cenas ir stipri atšķirības, tātad mēs šeit nevaram runāt par kopīgo tirgu, par iekšējo tirgu un atvērto tirgu. Piemēram, mans fiksētais telefons e, nevar saņemt e, rēķinus no e, Briseles, un es saprotu arī pati, kāda iedzīvotājiem ir nepatika. Mēs runājam par interneta tirzniecību. Ja mēs vēlamies nopirkt kaut ko citā valstī, tad mēs vēlamies saņemt par to informāciju un kāda mums ir pretdiskriminācijas pakāpuma. Tuvojas vasaras atvaļinājumi. Un, piemēram, šeit, pērkot biļetes, tad jūs maksājiet atšķirīgu cenu atkarībā no tā, kur jūs pērkiet biļeti. Tātad, ja kāds vēlas lidot no Londonas, tad viņam ir jāpērk biļete Londonā, Anglijā ar kredītkarti, kura ir izdota Londonā. Anglijā proti. To nevar nopirkt ar citu kredītkarti citā valstī. Šādu piemēru ir simtiem, un tāpēc uzskatu, ka mums vēl tāls ceļš ejams. Tiešām uzskatu, ka mums ir daudz ciešāk jāsadarbojas ar dalību valstu parlamentiem, un tad uh, redzēsim, kā tiek transponēti uh, es tiesību akti. Vēl bez tam mums ir jārada adekvāta gaisotne ap iekšējo tirgu. Mums ir jāapkopo iedzīvotāju vēlme izmantot iekšējo tirgu un, protams, jāsniedz viņiem informācija par to, kā iekšējam tirgum ir jādarbojas. Iekšējais tirgus nav nekāds drauds. Tas nav drauds un apgrūtinājums iedzīvotājiem. Tā ir viena no mūsu iespē lielākajām iespējām. Uh. Mrs. Uh, Kratsa Bilt for me next. Kratsa Bilt un pēc tam Karaskungs. Jūs esat ēnu referents no EPP, tātad es jums došu vārdu, pēc tam ir Raptī kundze, Gebhards kundze, Rošfords kundze, otrā raunda jautājumiem. Tātad lūdzu metam acis uz pulksteni jo mums ir jāļauj izteikties arī komisijai un Greka kungam. Gratsa Bildes kundz. Paldies, priekšstādētāji kungs. Visvēlē, vispirms vēlētos aplaudēt jūsu politiskajai vīzijai par to, ka mums ir jāizveido iedzīvotājiem draudzīgs iekšējais tirgus. Man ir prieks dzirdēt, kā arī Montī kungs līdzdarbojas jūsu vīzijas uzturēšanā. No Un Roza jau teica, ka mums ir jābūt um, samērā radošiem, lai iedzīvotājiem stāstītu par iekšējo tirgu. Man patika Ratīkundze teiktais par uh, šo iekšējo tirgu kā dāmu, un manuprāt, šai dāmai ir jābūt ar stipriem nerviem. Tā arī ir Eiropas problēma. Mums ir jāspēj konkurēt. Ko tas nozīmē? Kvalitāte, jaunrada un tehnoloģijas. Man ļoti patīk profesora Montī teiktais, ka mums ir jābūt holistiskākiem savā skatījumā. Un es uzskatu, ka tam arī būtu jābūt iekļautam jūsu Luis ziņojumā. Prieksēdētāji kungs, mēs parasti runājam par to, kāda ir jābūt ekonomiskai izaugsmai un labklājībai. Vēlētos vēlreiz atgādināt visiem, ka tieši MVU ir iekšējā tirgus mugurkauls. Tas ir, tā ir gaisma tunela, gai, tuneļa galā. Tās ir MVU, kuras eh, Eiropai atnesīs atpakaļ darba vietu pieaugumu. Sociālā politika. Protams, ir patīkami, Luis, dzirdēt šeit par sociālo Eiropas Savienības politikas dimensiju, bet kas to radīs? Mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, lai mē, ja mēs vēlamies redzēt sociālu izaugsmi. Mēs nevaram visu laiku ideoloģi, ideoloģizēt par eh, sociālo dimensiju iekšējā tirgū. Mums varbūt vajadzētu vairāk apvērties un nevis uzspiest protekciju. Mazo uzņēmumu akts. Mums ir jāatvieglo uzņēmumu dzīve. Un atkal, šeit jau vairāk kārt izskanēja, un tas arī ir ļoti svarīgi. Jūs eh, šeit pieminējāt šo Grieķijas piemēru. Cik maksā reālos skaitļos eh, iekšējā tirgus likumu neīstenošana? Uh, Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi piespiest dalību valsts strādāt caurskatāmā gaismā. Mans sapnis, varbūt ne gluži vīzija, bet tiešām sapnis būtu veids, ka mēs ar iedzīvotājiem runājam tādā veidā, ka viņi izprot, ka iekšējais tirgus nav radīts uzņēmumiem. Uh, Atkal šeit ir tāda kā ideoloģijas nobīde, ka tas, kas ir labs uzņēmumiem, nav labs iedzīvotājiem. Kāpēc? Mums ir jātiek galā ar šo ideoloģisko šķērsli, mums ir jāapvieno mūsu spēki un pūliņi un jāpasaka iedzīvotājiem, ka iekšējais tirgus var nākt par labu visiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Uh, now, Un tagad Karas kungs. Ja, lieber Herr Monti. Priekšsēdētāji Monti kungs, jauki, ka jūs atkal esat šeit. Un uh, es uh, priecātos, ja jūs varētu regulāri būt uh, padomdevējs uh, komisijai. Um, Un eh, runājot par eh, Greka kunga ziņojumu, mm, mēs eh, te tagad mums vēl ir jāformulē mūsu grozījumi, jo dokuments šobrīd atrodas tūkojumā. Tātad šobrīd process vēl notiek un uh, mums ir uh, jāizstrādā mūsu priekšlikumu. Bet uh, runājot par Montīkungu un viņa ziņojumu, mana problēma ir tāda, mēs ar viņu apspriedām priekšlikumu par iekšējā tirgus stiprināšanu un Lisabonas līguma noteikumu īstenošanu šajā iekšējā tirgū. Bet te pašā laikā mēs diskutējam arī par Eiropas 2020 stratēģiju. Uh, un man pagaidām nav sajūtas, ka starp viņa darba grupu un uh, Eiropas 2020 stratēģiju komisijā, padomē un parlamentā un notiekošajām debatēm pastāv saikne. Iekšējajā tirgu ir liels potenciāls, un tas ir ļoti svarīgs instruments Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanai un arī ES 2020 stratēģija man nešķiet esam mērķis, bet gan tikai instruments, kas izrietējas no finanšu un ekonomiskās krīzes un globalizācijas. Un eh, šī projektu konkretizācija pēc, eh, lai, lai panāktu skaidrus eh, Eiropas līmeņa instrumentus, šobrīd vēl nenotiek. Mēs esam definējuši mērķus, vēlmes, taču mums trūkst grafika, projektu, instrumentu un arī savstarpējās saskaņotības rīcībā. Un otrkārt, mums vajadzētu uzmanīties eh, no tā, ka Daudzās eh, Eiropas iekšējā tirgus jomās mums vēl nav visa Eiropas kompetences, to starp izglītības jautājumos, daudzos sociālos eh, jautājumos. Daudzās šajās jomās pastāv starpvaldību pieeja, un te mums ir vajadzīga pastiprināta komisijas un padomes līderība. Uh, bet es eh, labprāt ierosinātu iesaistīt arī Eiropas parlamentu kā likumdevēju, lai tiktu panākts kā vajadzīgā saskaņošana eh, nenotiek tikai eh, starpvaldību līmenī. Un tas man ir būtisks punkts. Parlaments un iedzīvotāji ir savstarpēji jātuvina. Uh, Un mm, tā ir problēma, kas šobrīd pastāv ar dalību valstīm. Manuprāt, iedzīvotājs ir vērtīgāks pat par mm, daudzām valdībām. Un ir jāsaprot tas, ka vēl trūkst pamatiesību ietvara. Un, un, un jā, paldies, ka pateicoties šim vispārējiem darbam, es uzskatu, ka varētu stiprināt iekšējo tirgu, pievēršot uzmanību eh, pamat eh, principiem, proti zinātnei, pētniecībai. Uh, lai mēs varētu īstenot savus uh, uzdevumus Eiropas iedzīvotāju priekšā un nostiprināt Eiropas uh, pozīciju arī globālajā kontekstā. Paldies! Uh, indeed, Karas. And, uh, uh, think... Paldies, Karas kungs! Um, mēs pirms uh, jūs ierašanās runājam par to, ka trūkst pietekuši skaidru skatījumu un koncentrēšanās uz Eiropu 2020 stratēģiju. Tagad otrais jautājums rauns un lūdzu būsim īsi savos izteikumos, ja mums vēl ir jādod izteikšanās komisijai. Tagad Greka kungam iespēja, tātad vispirms Raptī kundze, Rošfor kungam, vispirms Raptī kundze. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα σημεία πάρα... Prieksēdētāja kungs, četri pavisam īsi komentāri. Iepriekš jūs uzdevāt, tik uzdot divi jautājumi profesoram Mantī. Kādā veidā jūs mēģināsiet izvairīties no dilemmas ar to, ka tirgus un solidaritāte. Un kā atkal atgūt iedzīvotāju uzticību? Ja es pareizi saprotu, Montekungs, tad eh, jā, mums ir jābūt optimistiskiem un tomēr vai ar cerībām vai bailēm skatīties uz jūsu sagatavoto ziņojumu, to radīs nākotne. Mēs esam eh, kontaktējušies ar dažādiem ekspertiem un komisiju paneļiem, un tomēr Jūs nesat eh, pieminējis, vismaz es to nedzirdēju jūs teiktajā, ka jūs esat sazinājies ar darba tirgus iesaistītajām pusēm vai, piemēram, nodarbinātības devējiem vai cilvēktiesību aktīvistiem. Tad mans jautājums ir sekojošs. Arī šīm iesaistītajām pusēm ir nozīme Eiropas sociālās dimensijas veidošanā, līdz ar to arī iekšējā tirgū. Tagad par Grieķijas krīzi. Ar lielu uzmanību klausējos visā teiktajā un tomēr vēlētos piebilst, ka Grieķijas krīzē ir arī Eiropas dimensija un samērā liela. Vēlētos jums atgādināt, ka vakar Van Rompuy kungs teica, ka Grieķijas situācija ir mācību stunda Eiropai. Eiropa vienmēr ir kā gājusi problēmām pa priekšu, bet Grieķija ir pierādzi, pierādījusi, ka problēmas, kas nav atrasināts pagātnē, pie tām arī ir jāatgriežās. Iesa, iespējams, ka komisija daudzajādi ir pievērusi acis uz to, kas notika Grieķijā desmit gadu laikā. Vēl bez tam vēlētos atgādināt profesoram, ka Mums ir Grieķijā pie varas jauna sociālistiski veidot valdība. Un šī valdība daudz dara, tiešām daudz dara, lai sakārtot situāciju. Jūs it kā pieminējāt, ka mēs jau esam nokavējuši, ka vilciens ir aizgājis, ka Grieķijai daudz agrāk vajadzēja kaut ko darīt Eiropas likumu transponēšanā. Es agrāk esmu strādājusi Grieķijas parlamentā, pirms sāku strādāt Eiroparlamentā. parlamentā un eh, vēlētos pateikt, ka patreiz pie varas esošā partija agrāk bija opozīcijā, un eh, šī opozīcijas partija vienmēr ir pārmetus toreizējai Grieķijas valdībai novēlot tiesību aktu transpozīciju. Bet šobrīd situācija ir eh, citādāka. Tātad šogad līdz jūnija mēnesim tiks pieņemta direkt, tiks eh, transponēta direktīva par, starp, par starptautisko li, l, atestātu atzīšanu Grieķijas likumdošanā. Priekšsēdētājs, paldies, Gebhardas kundze. Jā, tankišun. Jā, paldies. Man jau bija iespēja izteikties par Greka kunga ziņojumu, bet tad vēl Montī kungs nebija nācis klajā ar savām piezīmēm, un uz tām es arī gribēju paust eh, reakciju, jo, manuprāt, tā ir svarīga diskusijas daļa. Bet eh, vakar eh, koordinatoru sanāksmē mēs jau runājām par to, kā Greka kunga ziņojums arī mūsuprāt varētu būt pienesums e ES 2020 stratēģijai, kā jau Karas kungs norādīja un eh, tādā veidā būtu iespējams eh, pielāgot iekšējo tirgu cilvēkiem, iedzīvotājiem. Un, manuprāt, eh, arī tā būtu daļa no mūsu šā brīža diskusijām, un tas būtu svarīgi. Es vēl gribētu pieminēt divus punktus, par ko runāja Montī kungs. Es viņam pilnīgi piekrītu, kad ir runa par to, ka finanšu un ekonomikas krīze ir parādījusi, ka dalību valstīs, jo īpaši dalību valstu valdību vidū protekcionismam joprojām ir milzīga loma un ka mums ir jārisina šī problēma un ir pie tā jāstrādā. Neva, nepietiek ar to vien, ka mums ir kopīga eirozona, ja mums nav kopīgas ekonomikas pārvaldības. Uh, Un uh, mums ir jāstrādā pie tā, lai tas notiktu. Un, uh, jā, te arī pieejas atbilstoši Lisabonas līgumam. Un, uh, un to starp arī Van Rompuja kungu un Eštonas kundzes lomas, tās nav tikai formālas lomas. Uh, bet eh, to uzdevums ir arī eh, veicināt eh, sabiedrību un ekonomikas politiku svarīgajās jomās. Un runājot par Rompuja kunga lomu. Tagad es šī loma patiešām ir aktīvi jāspēlē, lai panāktu vienotību. Un, jā, runājot arī par jēdzieniem, par semantiku. Uh, iekšējais tirgus, eh, tā ir problēma šis jēdziens, jo dalību valstu valdības saprot ar iekšējo tirgu savus tirgus, Eiropas saprot Eiropas tirgu, un tad ir jautājums, kas tas īsti ir, ko mēs ar to saprotam. Tāpēc es domāju, būtu svarīgi teikt, ka mēs gribam vienoto tirgu, un tieši šis eh, vienotības jēdziens, eh, manuprāt, būtu aptveramāks iedzīvotājiem pat vieglāk nekā iekšējā tirgus jēdziens. Un, eh, manuprāt, mums arī uz to vajadzētu noteikti tiekties un, eh, un eh, arī, arī Eiropas parlamentam vajadzētu pārdomāt šo pieeju un koncentrēties šī kopējā jēdziena virzienā. Un es arī uzskatu, ka šajā Luisa Greka ziņojumā mm, tika panākts pretējais, ja mēs raugāmies uz ideoloģizāciju. Ekonomikas politika, sociālā politika, patērētāja tiesība aizsardzības politika var tikt eh, tuvinātas savā starpā. Un eh, mēs to varētu izdarīt iedzīvotāju un uzņēmumu labā. Un Luīs Greks jau savā ziņojumā uz to ir atsaucies un tiecies to panākt, un tas ir jaunievedums mūsu pieejā. Un, uh, kā Montīkungs norādīja, tas ir jauninājums uh, Eiropas Savienības diskusijās. Šī pieeja ir diezgan aktīva, un ja mēs izvēlēsimies šo ceļu, mēs eh, varēsim skaidrāk pastāstīt iedzīvotājiem, ko tad kopējais tirgus viņiem dos, un es vēlētos, lai pie tā tiktu vēl sīkāk strādāts. Paldies. Rošfor kungs. Paldies priekšsēdētāji. Eh, es jau agrāk eh, izteicos. Uh, par eh, Greka kunga ziņojumu un tā sasaist ar Montī kunga ziņojumu, bet eh, šīs abas pieejas, kaut arī viņas ir atšķirīgas, viena otru papildina, un mums ir svarīgi ņemt vērā to, ka tās ir eh, saskaņojams. Jūs jau teicāt, ka Montī kungs izvēlējies tādu visaptverošu pieeju, un uh, te tika ieņemta tāda visaptveroša un jauna nostāja attiecībā uz problēmām. Es eh, negribētu teikt, ka Greka kungs ziņojums pārkāpj šo perimetru, kas attiecas uz eh, patērētāju. Šī eh, saikne starp ziņojumiem ziņojumi koncentrējas, eh, ziņojumiem ir nedaudz atšķirīgs fokus. Mums vajadzētu padomāt par to, kāpēc pastāv tik liela neusticēšanās eh, no iedzīvotāju puses eh, vienotajam tirgumam. Un uh, tas attiecas arī, tas attiecas uz visiem dalībniekiem. Jā, cilvēki domā, ka šis vienotais tirgus uh, rada lielāku konkurenci, uzņēmumi ir spiesti pārvietoties, tiek zaudētas darba vietas. Bet uh, mēs, mums ir uh, jāsaka, ka darbs pie vienotā tirgus nozīmē cīņu pret uh, bezdarbu. Mums ir jāatrod argumenti. Uh, cilvēki varētu uzskatīt, ka iekšējais tirgus uh, aizsargā patērētāju tiesības, uh, veicinot uh, konkurenci un nodrošinot iedzīvotājiem labākas cenas. Kad ir runa par telefonu operatoru pakalpojumiem, banku pakalpojumiem, patērētāji diemžēl novēro, ka notiek pilnīgi pretējais. Telefonu telefona operatori un uh, banku pārstāvji ir izvēlējušies uh, konkurences neveicinošas pieejas un izvēloties konkrētu pakalpojumu pakotni, tā mainās uh, dažādās Eiropas valstīs. Kāpēc viss ir tik ļoti atšķirīgs, kad esat ārpus mājām? Manuprāt, mums vajadzētu paraudzīties eh, tālāk pāri tirgus eh, spēkiem, jo tie veicinās eh, tendenci oligopolu virzienā. Patērētājiem ir jācīnās ar, ar neskaidrībām, ar bažām, jo viņi iepērk preces it kā lētāk, bet mums ir jāraugās uz, uz, uz nodarbinātības faktoru, kas ir tā visa pamatā, un jāskata tas viss kopīgi. Es arī piekrītu tam, ko ir norādījuši iepriekšējie runātāji. Mums ir jāraugās uz priekšu, jāanalizē izpēte un attīstība, investīcijas, jo Tie būs ļoti būtiski jautājumi. Un es gribētu Montī kungam pajautāt vienu lietu. Var gadīties, ka mēs visi kļūstam, kļūstam par situācijas eh, ķilniekiem, eh, ja mēs vairs nevarēsim rīkoties. Un runājot par eh, bezdarba apkarošanu var gadīties, ka mēs. Eh, var gadīties, ka mēs eh, meklējam eh, problēmu pārāk šau, problēmas risinājumu pārāk šaurā rādījusā. Varbūt, ka mums vajadzētu paraudzīties tālāk. Bet uh, ir vajadzīga tāda visaptverošāka ziņa ieinteresētajām pusēm visā Eiropā, jo pastāv dažādas atbildības, un arī citas puses ir atbildīgas par uh, tirgus optimizāciju. Jāsaka, priekšsēdētājs, mēs turpināsim meklēt risinājumus, un um, uh, tad Promters kundzei vārds, un ja Montī kungs uh, gribēs komentēt, tad dosim vārdu viņam, un visbeidzot Luī Grekam. Ceru, ka iekļausimies 20 minūtēs. Euh, merci, monsieur le président, euh, de donner la parole à la... Labi, paldies priekšsarētāji, ka devāt vārdu komisijai. Es pārstāvu iekšējā tirgus ģenerāldirektorātu un vēlos izteikt vairākus komentārus par Grekunga ziņojumu un paskaidrot arī, kāda lietas notiek pie mums. Tad sāksim ar ziņojumu projektu. Mēs lielā mērā piekrītam Greka kunga pieejai šajā ziņojumā, situācijas analīzei iekšējā tirgu, problēmām, ar kurām tas saskaras, un eh, ziņojuma projektā tās ir precīzi noteiktas, dažas ir eh, tikai garām ejot pieminētas, un ja ir vēl kādi šķēršļi, kas būtu varbūt papildināmi, tad principā mums būtu aptvērti visi šķēršļi, ar kuriem saskarās iekšējais tirgus. Bet eh, mums ir nepieciešams nodrošināt eh, to, ka šī tirgus funkcionēšana eh, iet roku rokā ar sociālajiem un vidas aspektiem. Un komisārs Banjē, manuprāt, precīzi parlamentu uzklausīšanā izteicās, ka um, tirgus efektivitāte ir jānodrošina izmantošanai, tātad tā, lai iedzīvotāji to varētu izmantot. Un tas, manuprāt, ir ļoti precīzi raksturo situāciju. Jā, varbūt ir šeit eh, pretrunīgas intereses, kādas varētu būt patērētājiem, kas vēlas atrast lielāku ieguvumu iegādājoties eh, produktu, bet tā rezultātā kāds var zaudēt darbu. Uh, Tā kā jā, mēs runājam par iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības, un viņiem ir arī jā, jārūpējas par savu ģimeni. Tomēr Šeit mēs e, vadāmies pēc dažādām atšķirīgām, biežiem pretrunīgām ārējām interesēm, un e, iekšējiem tirgum pirmkārt, protams, ir jākalpo tās pilsoņu interesēm. Tas nebūs viegls darbs, mums ir jānodrošina, lai iekšējais tirgus e, būtu saskaņots ar Eiropas 2020 stratēģijas principiem, tāpat mums arī jānodrošina, lai uzņēmēji konkrēti mazie vidēji uzņēmēji arī būtu ieguvēji. Tas arī ir izaicinājums, un Grehkunga ziņojums aptver šos dažādos aspektus, kas attiecās uz lietām, kas ir jāsasniedz. Tad šeit mēs runājam par vairākiem leģislatīviem pasākumiem 2011. gadā. Hārberkungs pieminēja iekšējā tirgus ietekmes novērtējumu. Manuprāt, komisijas dienesti šobrīd jau apsver šādu ideju. Un profesors Monti pieminēja paziņojumu, kur komisija pieņems nākamā mēnesī, Tajā mēs tad varēsim jau precīzāk izklāstīt eh, šī procesa posmus, bet katrā ziņā tiek plānots, ka 2011. gadā komisija nāks klajā ar pasākumu kopumu, iespējams pat balto grāmatu. Eh, tā vismaz šobrīd eh, komisijā mēs plānojam to darīt, bet tas vēl nav galīgs lēmums ka katrā ziņā ideja ir tāda, ka mēs nākam klājā ne tikai ar likumdošanas pasākumiem, eh, bet arī nodrošināt eh, veselu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu labāku informācijas sniegšanu iedzīvotājiem. Un eh, šeit mēs ar lielu nepacietību gaidām profesoru Montī priekšlikumus. Tāpat vēlos norādīt, ka iekšējā tirgus ģenerāldirektorātā mēs šobrīd strādājam pie tā, lai noteiktu, kādi ir trūkumi pašreizējā vienotā tirgus struktūrā. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai mums būtu ko apspriest Eiropadomē, kas, protams, e, izrietas lielā mērā no Montikunga ziņojuma. Jā, paldies, saka priekšsarētājs, ka, ka jūs apstiprināt arī laika grafiku un eh, komiteja, protams, arī rēģēs uz komisijas pieņemto paziņojumu. Jā, šis formulējums par eh, trūkumiem iekšējā tirgu, tas, protams, arī ir jāņem vērā un jāapspriež. Profesor Monti, varbūt jūs varētu noslēgumā dažus vārdus pateikt. Jā, paldies. Centīšos to pietiekami īsi darīt. Sākumā ar Bronte kundzes sacīto un pēc tam arī atbildot uz Karas kungu sacīto par koordināciju starp Eiropas 2020 stratēģiju un manu darbu pie vienotā tirgus. Manuprāt, Galu galā būs redzama liela saskaņotība starp abiem šiem dokumentiem, jo galu galā pie sava dokumenta strādājot, es eh, cieši sadarbojos ar komisijas dienestiem, kas, protams, politiskā līmenī ir ar komisāru Barņē. Un eh, mana nelielā komanda, kas man palīdz, eh, protams, ka atrodas Eiropas komisijas ģenerāldirektorātā. direktorātā Eh, protams, eh, piedalījušies ir arī darbā pie Eiropas 2020 stratēģijas, tā kā noteikti būs redzama šī sasaiste. Tāpat es vēlos apstiprināt, ka es lielā mērā piekrītu tam, ko Karasa kungs un Rošfor kungs eh, sacīja konkrēti, ka ir vairākie aspekti, kas joprojām atrodas dalību valstu kompetencē, vai nu katrs atsevišķi, vai kopā, kas e, dažādu apsvērumu dēļ ir e, jomas, par kurām tiek spriest starp dalību valstu valdībām, nevis kopienas līmenī. Un, protams, ka manā ziņojumā būs vairāk ieteikumu arī tā skaitā Eiropas komisijai, bet arī, protams, gadījumos, kad tas ir nepieciešams, padomei un pat parlamentam vairāk ieteikumu būs adresēt un, protams, pašām dalību valstīm. Tālāk uh, uz uh, sasaisti šo pretrunu it kā starp tirgu un sociālajiem aspektiem, tad es vispirms vēlos uh, paust Raptīkundzei, ka es tik tiešām konsultējos arī ar sociālajiem partneriem. Es tā vispārēji pieminēju ieinteresētās puses, vienkārši lai nebūtu man jāuzskaita visas tās organizācijas, ar kurām jau es no paša sākuma uh, koncentrējos uh, savā darbā un, un veicu konsultācijas ģenerālsekretariātā. Uh, Eh, gan ar Business Europe, gan ar citām uzņēmējas pārstāvošām organizācijām. Un visbeidzot, arī no sociālo partneru puses es pievienošu arī eh, rezultātus no kopējas tikšanās starp ETUK, eh, e arotbiedrību organizāciju un Business Europe, kas pārstāv darbdevējus. Tāpat es vēlos arī uzsvērt to, ko Karats Bildes kundze izteicās, ka mums vajadzētu eh, pretoties šai globālai eh, konkurences procesam, eh, tad mums ir jāapzinās sociālajie aspekti vienotajā tirgū. Es neierosināšu, un tas principā būtu arī ārpus manas kompetences, ka Eiropai būtu jāpastiprina vai, vai jāpalielina savu sociālos politikas izmaksas. Tas nav plānots manā ziņojumā. Es esmu pārsvarā nobažījies par tiem aspektiem, kas eh, gan faktiski, gan uztverē ir redzami iedzīvotājiem, kā funkcionē vienotais tirgus un kas parāda to, cik lielā mērā dalību valsts spēj izpildīt sociālos mērķus. Tieši šādā veidā vienotais tirgus rada ienaidniekus un pretiniekus pats sev un Eiropas Savienības idejai kopumā. Un tieši šajā aspektā es vēlos izteikt vairākus ieteikumus savā ziņojumā. Un visbeidzot, priekšsēdētāji kungs, es tad noslēgumā vēlētos uh, lūgt jums un arī zi, referentam Grekungam varbūt tuvākajā laikā mēs varētu uzturēt cieši kontaktus, apmainīties ar informāciju, jo es ne tikai sava darba pabeigšanas nolūkā, bet arī mūsu kopējās interesēs, uh, mēs varētu skatīties, uh, kādas ir iespējas uh, turpināt šo mūsu veiksmīgo miedarbību, kas mums ir izveidojusies. Paldies! Uh, well, sure we will, um, very... Jā, paldies! Um, mēs tiešām eh, centāmies eh, eh, izvē, izstrādāt laika grafiku. Es saprotu, ka atsevišķi kolēģi ir nobažījušies par to, cik maz laika ir atvēlēta mums, lai iesniegtu grozījumus. Manuprāt, šis tiešām būs izšķirošais mēnesis, un be, kopumā mēs varam runāt par šo iniciatīvu, un kā dzirdējām no komisijas, iespējams, nākamgad tā būs baltā grāmata, bet katrā ziņā mēs. Uh, ceram līdz 28. aprīlim nobalsot par eh, Luija Greha ziņojumu. Tas nozīmē, ka to varētu arī izskatīt 19. māja plenāru sēdē. Un 25. un 26. maijā padomi tie, kas Eiropadome, eh, tie, kas jūnijā savukārt. Eh, Monti kungam ir aprīļa beigās jāiesniedz savs ziņojums, un māja vidū komisijas pārstāvs dzirdējām, ka oficiāli. Līdz ar to mēs e, visdrīzāk Greka kunga ziņojumu apstiprināsim tikai jūnija vidū. Tādējādi varbūt visi nedabūs piedalīties, bet Greka kungs, e, protams, ir e, ņēmis vērā kolēģi ieteikums, un es varbūt tad kā priekšsarētājs varētu ieteikt rīkoties šādi, ka mēs varētu noteikt līdz 13. aprīļa 6. vakarā termiņu grozījumu iesniegšanai, tā kā jums ir laiks nedēļas nogal un e, daļa no nākamās nedēļas, lai izstrādātu šāds grozījumus. Un tad mēs varētu 28. aprīlī jau ar iespējamiem kompromisu grozījumiem balsot. Un, kā minēja 19. māja plenārsēdē, sēdē, tad apstiprināt šo. Un tad, tad mēs būsim redzējuši gan Mario Monti uh, kunga ziņojumu, gan komisijas atbildi. Un tad varam nosūtīt uh, gan uz konkurences padomu, gan uz Eiropadomu šos dokumentus. Un kā Van Rompuy kungs uh, vakar plenārs sēdē teica, es manuprāt varētu sasniegt jūsu mērķi. Brīnišķīgi, saka Montikungs. Uh, es pavisam īsi vēlējos papildināt pāris lietas, ko es nepieminēju. Gebhards Klunze savā uh, otrajā komentārā pieminēja uh, ekonomiskās pārvaldības uh, aspektu, un es tad uh, centīšos uh, cik vien skaidri iespējams savā ziņojumā atspoguļot vienotā tirgus attīstību, uh, un e, šīs attīstības saistība ar to, ka mēs vēlamies labāku ekonomisko pārvaldi vai uh, to, cik lielā mērā arī uh, parlaments ir ieinteresēts uh, šos sasaistes parādīšanā, lai vienotais tirgus, kas tiek uzsvērts tik tehniski, eh, būtu tāds vispārīgāk uztverams, jo vairāk mēs par to runājam, jo labāk šī saikne arī parādās. Paldies! Jā, saka priekšsēdētājs Luī, eh, izklausās, ka jūsu ziņojums ir ļoti labi eh, uztverts, bet mums gan nav īpaši laika vairs debatēm. Es atvainojos EPP vārdā, es varbūt vēlējos uh, prasīt, vai nevar atlikt e, šo termiņu e, līdz nākamās nedēļas beigām. Mums e, nebūs savādāk pieejams tulkojums, saka priekšsarētājs, pilnā valoda režīmā. Mēs esam. Jā, es atvainojos, EPP nostāja tāda, ka šāds termiņš grozījumiem pārāk īsts. Jā, diemžēl grozījumi vēl nebūs savādāk iztulkot. Ja mēs vēlamies balsošanu 28. aprīlī, un ja mēs eh, atliekam to vēlāk, tad mums visdrīzāk šis ziņojums nebūs gatavs, ko iekļaut eh, tālākajos būtiskajos manas minētajos procesos. Tā kā principā vienīgā eh, iespēja, kas mums paliek, ir ir eh, samierināties ar to, ka grozījumi netiks iztulkoti visās valodās. Tad tāds variants paliek vienīgi. Es tad teikšu tā. Konsultēšos ar sekretariātu, kāda ir situācija. Ja mūsu nostāja kā komiteja ir tāda, ka mums šim dokumentam jābūt gatavam izskatīšanai eh, visās uh, minētajās sanāksmēs, tad mēs eh, sazināsimies ar tūkošanas eh, ģenerāldirektorātu un tad iespējams tad eh, šo diskusiju rezultātā mēs varēsim pārcelt nedaudz šo, šo termiņu, tad varbūt par vienu dienu, vismaz tas jums dod vienu veselu dienu. Tā mēs varam šobrīd minēt trešdienu, 14. datumu. Nu, tad ja, tātad trešdien pusdienlaika noteikti. Tas jums dod visu nakti no otrdienas uz trešdienas, lai pabeigtu savus grozījumus. Jā, tad es tik tiešām vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem koordinatoriem, visiem, kas izteicās kas eh, ļoti eh, labi iesaistījās šajās diskusijās, un tas arī bija šī ziņojuma mēģis. Un, ko mēs varam secināt no šīs diskusijas, ka vienotam tirgum tik tiešām ir nepieciešama līderība un, lai izkļūtu no pašreizēji grūtās situācijas. Un profesoram ir taisnība, ir nepieciešama papildus zināšanas un kompetence, uh, lai uh, kāds uzņemtos vadošo lomu, tā skaitā komisija, lai uh, vienotais tirgus izietu no pašreizējās stagnācijas. Tika pieminēts vairāk kā tas, ka es vairākas jautājumas neesmu apskatījis. Pirmkārt, sekretariāts man vairāk kārt atgādināja ka man ir jāiekļaujās 20 eh, tūkstoši rakstzīmēs, tas bija tas ierobežojums. Otrakārt, mērķis eh, un nosaukums šeit bija vienotā tirgus nodrošināšana iedzīvotājiem un patērētājiem. Un tieši pie tā es arī centos pieturēties, jo savādāk temats ir tik plašs, Protams, pie, piekrīt solvitu, intelektuālais īpašums un vēl daudzas citas jomas, ko varētu iekļaut šajā ziņojumā, bet, manuprāt, ja es būtu tā rīkojies, tas nebūtu bijis produktīvi. Es jau iepriekš sacīju, ka mums ir jāapzinās, ka ja mēs eh, iekļaujam eh, darba kārtībā visu un viss ir prioritārs, tad nekas netiek sasniegts. Es tiešām runāju par pašām galvenajām lietām, bija jākoncentrējās uz patērētāju un pilsoņiem kā tādiem, ka būtu jābūt tām lietām, kas tiešām palīdzēs atdzīvināt vienoto tirgu. Jo tik tiešām pastāv draudi, ka tirgus izjuks. Un ir prioritāri nodrošināt to, lai tas nenotiktu. Manuprāt, Es izvēlējos gudrāko risinājumu, jo Eiropai šobrīd ir ļoti būtiski, lai būtu vienotais tirgus, kuru pilsoņi un patērētāji tiešām novērtē. Un tādu visaptvarošu pieeju es pieņēmu tādēļ, ka mums ir šie četri balsti, bet ir nepieciešams piektais, un piektais balsts varētu būt tieši pilsoņi un patērētāji. Un tas, manuprāt, ir šis visaptvarošais princips, kā jauns domāšanas veids, jo es tik tiešām iekļauju ne tikai pašus iedzīvotājus un patērētājus, bet arī mazos vidējos uzņēmums, kas ir manā ziņojumā, manuprāt, pietiekam plaši atspoguļot. Mums tiešām ir jādomā par to, kā mēs padarīsim šo vienoto tirgu par funkcionējošu uh, tirgu. Un, uh, Es tieši arī vēlējos uh, nodrošināt uh, šādu domāšanas veidu, bet tiešām, ko es vēlējos panākt, ir, lai tirgus funkcionētu, efektīvi darbotos, un tieši tas ir galvenais mērķis manam ziņojumam. Un uh, tas, ko es ierosinu kā sasniedzamās lietas, tad es jau pieminēju, kas komisijai būtu darāms, bet es vēlos nodrošināt to, ka tiešām tiek kaut kas konkrēts sasniegts. Uh, Es nedomāju, ka pietiks ar vārdiem skaļiem, ka pietiks ar ziņojumiem. Es tā vietā vēlētos redzēt faktisku rīcību, kas nodrošinās arī efektīvus eh, sasniegumus, un tas varētu sniegt eh, ieguvums visām iesaistītājām pusēm, gan eh, maziem vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem kopumā, bet galvenokārt jau iedzīvotājiem pilsoņiem. Paldies! Jā, paldies, Lūija, saka priekšsēdētājs. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu vērtīgajiem komentāriem. Bija tiešām ļoti labi, ka mums bija iespēja šādas debats rīkot, un īpaši paldies profesoram Montī, kurš eh, piedalījās mūsu debatēs. Mēs noteikti jūs aicināsim jūs prezentēt savu eh, gala ziņojumu. Ar to es arī šodien slēdzu mūsu sanāksmi, un nākamā nu, būs 27. un 28. aprīlī šeit, Briselē. Un mēs 10. un 28. aprīlī balsosim, tā skaitā par Greha ziņojumu, un tāpat vēlos jūs informēt par to, ka nākamā nedēļā, pirmdien, uh, IMCO komitejai ir seminārs par izmaiņām uh, autorūpniecības uh, nozarē, un mēs šos jautājumus jau uh, Eh, esam nedaudz apsprieduši un skatījāmies, kā mēs varētu šeit patērētā tiesību aspektus aktualizēt. Un tātad seminārs notiks eh, Briselē pirmdien eh, trijos. Labi, paldies visiem un tiekamies aprīļa beigās.